Meine Damen un Herren, darf Sie. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs eh, heute zum heutigen šajā sēdē. Eine zusätzlichen Ankündigungen zu machen. Man nav nekāda paziņojuma sniedzami un uh, pirmais eh, vai trešais darbkārtības punkts mums ir īsa iepazīstināšana ar informatīvo paziņojumu par Eiropas gāzes un naftas cauroļu vadību novērtējumu. Šīs eh, īsais informatīvais eh, eh, materiāls to mums piedāvā Kovī, un es sirsnīgi sveicu Dīnes Medrup Hanzenu un Nilsu Bisgārdu Pēdersenu. Un šim projektam mums ir atvēlēta stunda darba kārtībā, kurš sāks uzstāšanos. Labi, tad dodu Hanzens kundzei vārdu. Lūdzu, sāciet jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. I'm Dina Hansen, coming from Co. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu no Kovī Dānijā, kas ir vidas konsultācija kompānija, kas atrodas Dānijā. Pavisam īsi ievads eh, šai īsie prezentācijai tika lūgts mums sniegt īsu faktuālu informāciju, pievēršoties tehniskajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem, kas ir saistīti ar naftas un gāzes cauruļvadiem Eiropas Savienībā. Mums bija jābalstās uz pastāvošiem dokumentiem un pastāvošo literatūru. Tātad tas ir tāds faktu apkopojums, kāda tad ir situācija. Tagad došu vārdu savam kolēģim Nīlsam Bieskārdam Pītersenam, un viņš uh, sniegs jums šo te prezentāciju detalizēti. Thank you very much. Paldies. Mēs eh, tātad eh, skatāmies šajā prezentācijā to, kas tika prasīts, tātad piegādas tīklus, mums ir arī infrastruktūras kartes, mēs apspriežam specifiskus jautājumus, un pēc tam būs iespējams uzdot uh, jautājumus. Mēs atbildēsim. The... Mēs uh, skatām tikai pašu infrastruktūru kā tādu. Mēs uh, nerunājam par produktiem, par naftu vai gāzi kā uh, produktiem, bet uh, ir atšķirības starp naftas un gāzes cauruļu vadiem dalībvalstīs. valstīs Un uh, viena no svarīgākajām atšķirībām ir tāda, ka dabasgāzes cena ir saistīta ar uh, piegādes avotu un uh, nav tāds kā uh, pasaules tirgus vai reģionāls vai Eiropas Savienības tirgus, kur būtu noteikti gāzes cena. Līdz šim uh, ir tāda ierobežota elastība gāzes piegādē līdz ar uh, sašķirināto dabas gāzi, uh, ko var elastīgāk piegādāt. Naftas tirgu tas ir nedaudz vienkāršāk, un uh, gan transportēšana, gan uzglabāšana ir uh, elastīgāka un lētāka, un tur ir daudzveidīgāki transportēšanas veidi pieejami naftai un gāzei, un, kā gāzei, un tur arī konkurence ir spēcīgāka. Un uh, tur arī ir spēkā Eiropas Savienības konkurences noteikumi. Tas attiecas arī uz uh, infrastruktūru arī gāzes infrastruktūras pieeja ir regulēta. The... Šī ir eh, pastāvēšo un plānoto cauruļvadu kārte, eh, naftas un gāzes eh, cauruļvadu kārte. Tās ir infrastruktūras daļas. Šobrīd gāze tiek izmantot apmēram 500 miljārdu kubikmetru gadā, un uh, ir sagaidāms, ka tas uh, laika gaitā pieaugs. Un uh, pat visoptimistiskākais scenārijs, ja īstenotās attiecībā uz energoefektivitātes ieviešanu, tad patērētājs apjoms būtu uh, vismaz tāds pats kā šodien pēc 20 gadiem. Tā pašā laikā gāzes ieguva, gāzes ražošana pašā Eiropas Savienībā ir sagaidāms, ka tās sarūks no 200 uz 100 miljardiem kubikmetru. Un līdz ar pieaugošo pieprasījumu un plašāku importu un būs vajadzīgi invest, vajadzīgs investīcijas infrastruktūrā. Šobrīd importa kapacitāte ir uh, pietiekama, ja ir normāli apstākļi, bet uh, sagaidāms, ka pieprasījums uh, pieaugs, līdz ar to būs vajadzīgas papildus investīcijas. Šodien atšķirības starp uh, ražošanu un patēriņu uh, tiek sekts ar importiem no uh, Krievijas un uh, Norvēģijas, un tiek importēta sašķidrinātā dabas gāze no Norvēģijas. Um, new, uh, new pot... Jauni iespējami uh, importa projekti un starpsavienojumi nākotnē būs nepieciešami, lai veidotu elastīgu un uh, spēcīgu importu kapacitātes sistēmu. Šobrīd mums ir uh, LNG, tas ir uh, sašķirinātās dabas gāzes iekārtas, un tādējādi mēs varam veicināt daudzā, daudzveidīgošanu sistēmā. Ilgtermiņā vairāk būs jāpievēršas uh, rezervēm, kas atrodas tālāk no mums, tās varbūt Krievijā, Irānā, Katārā, tuvijos austrumos. Šobrīd ir trīs vai četri reģioni, ja runājam par gāzi. Eiropas Savienībā ir ziemeļu reģions, Tad ir dienvidu austrumu un dienvidu rietumu reģions. Un, uh, dažkārt arī uh, Baltijas reģionu un Somiju izdala kā atsevišķu reģionu. Šo reģionu kritērija primāri ir gāzes izcelsme un ģeogrāfiskie uh, attālumi un uh, gāzes uzlabāšanas iekārtu uh, koplietošanas iespējas. Vissvarīgākais koridors ir dienvidu austrumu koridors no Krievijas, kas piegādā 23% no Eiropas Savienības patēriņa gāzē. Ir ziemeļrietumu koridors, kas nāk no Norvēģijas, kas ir 18% no pieprasījumu. Tad ir arī vēl dienvidrietumu koridors, kas nāk no Alžīrijas. Tas pie, piegādā apmēram 10%. A, a, a... Un tad ir arī iespējams dienvidu austrumu koridors, kas ilgtermiņā varētu būt jauns piegādes ceļš, kas varētu arī veicināt energo avotu dažādošanu. The internal iekšējais pārvades tīkls ir īpaši blīvs. Ziemeļu reģionos pie Holandas, Beļģijas, kur mums ir ļoti blīvs pārvades eh, tīkls, pārvades uh, vādu tīkls. Pazemes krātuves uh, ir pieejams, jo īpaši Vācijā, Itālijā un Austrijā ir ļoti plaša uzglabāšanas kapacitāte, bet pārējās valstīs šādu iespēju pietrūkst pārsvarā. Tā ir diezgan jauna un labi darbojas šī sistēma visā visumā. We have a number of new pipelines. Ir virkne jaunu cauroļu vadu, kas uh, tiek plānoti. Viens no dienvidiem - Green Stream, kas sa savienotu Lībiju ar Itāliju uh, caur Sicīliju. Ir jauns uh, cauroļu vads starp uh, Nīderlandi un apvienoto karalisti, no, starp Turciju un Grieķiju arī. Uh, un ir virkne projektu, kas šobrīd tiek izstrādāti no uh, Tunisijas uh, un Alžīrijas uz Itāliju un Spāniju, arī starp Krieviju un Vāciju, un starp Vāciju un, uh, es atvainojos, Alžīriju un Itāliju. Un tad ir tā sauktais Nabuko cauroļvats, kas savienotu Kaspijas un Vidusāzijas uh, reģionu ar uh, tuviem austrumiem caur Turciju. Šie jaunie cauruļvadi varētu pievienot apmēram 90 miljārdu kubikmetru importu kapacitāti jau esošajai kapacitātei turpmākajos gados. Tātad kopumā varētu teikt, ka galvenā problēma ir tāda, ka mums ir uh, patēriņa un piedāvājuma atšķirības. Un ir uh, dažādi jauni piegādes veidi, ko jau es minēju, un mums ir jāstiprina bet tagad esošais uh, piegādes koridors un jāveido jauna infrastruktūra. Mēs norādām arī to, ka šī te 20, 20, 20 uh, politika, jeb klimata mērķi būtiski ietekmēs gāzes pieprasījumu. Gāzes pieprasījums varētu pieaugt, tāpēc, ka būs uh, vajadzīgs vairāk gāzes, uh, lai darbinātu uh, elektrostacijas un tādējādi pamazām atteiktos no um, oglēm. Bet joprojām šis jautājums nav izlēmts, kā klimata mērķi uh, ietekmēs eh, infrastruktūru. Runājot par naftas cauruļvadiem. No importa cauruļvadiem mums ir viens no pasaulē garākajiem cauruļvadiem, tas ir nāk no Krievijas un apkalpo galvenokārt Austrum Eiropu. Uh, ir uh, trīs atzarojumi, viens ziemeļ, viens rietum un viens uh, eh, dienvīdu cauroļvats, ir družba cauroļvats, kas iet uz Baltkrieviju, Poliju. Un Slovākiju. Vēl viens svarīgs cauruļvads ir no Norvēģijas. Un družba cauruļvada kapacitāte ir 100 miljoni tonu gadā, un tā pilnībā netiek izmantota, jo tur ir dažas eh, neskaidrības. Un tagadējais kapacitātes līmenis ir 65 miljonu tonu gadā kas tiek izmantot tātad no šīs kapacitātes. Un šo iemeslu dēļ arī Krievija uh, vēlas novirzīt savas piegādes uz uh, Austrumu Eiropu pa kuģiem un ne, neizmantot uh, cauroļvadus tik daudz, un tas varētu ietekmēt piegādes Austrumu Eiropā. Otrs uh, svarīgais importa uh, cauroļvads ir no Norvēģijas uz Angliju. Tam ir 40 miljonu tonu kapacitāte. Iekšēji Eiropas Savienībā šeit ir uh, naftas cauroļvadu karte, ir 33 tūkstoši kilometru kopējais garums un uh, lielākā daļa, kā jau jūs redzat šajā kartē, tad eh, visinteresantākais ir tas, ka Eiropas centrā ir tikai neliels savienojums pie Ingolštatas, kas savieno šīs divas sistēmas. Tātad eh, tās ir būtībā nodalītas sistēmas un tikai savienots ar šo vienu uh, savienojumu runājot par naftas cauruļvadiem Eiropā. Tā tad ir jāsaveido, jāveido savienojums starp austrumu un rietumu cauruļvadiem. Runājot par piegāžu drošību, tā ir ļoti būtiska, jo īpaši austrumu daļā un Krievijas uh, politika šo te uh, Uh, naftu piegādāt vairāk uh, ar kuģiem varētu ietekmēt tieši austrumu daļu. Virkne jaunu cauruļvadu projektu arī tiek uh, tagad izstrādāti. Viens būtu no Konstantas Turistriestu un Burgas Flora cauruļvads tiek plānots, kas ir diezgan interesants variants, un no Odesas uz Gdaņsku Šie projekti visi ļaus uh, piegādes ceļu dažādošanu naftas jomā. Runājot par cauruļvadiem, tad tikai neliela daļa no naftas produktiem tiek transportēti pa cauruļvadiem. 80% tiek transportēti pa autoceļiem, ar kuģiem vai dzelzceļu. Un vēl viena lieta, ko mēs jau minējām, ir tas, ka šī te sasaiste starp uh, austrumu un rietumu tīkliem ir ļoti vāja, un uh, austrumu Eiropa ir ļoti atkarīga no Krievijas naftas piegādēm. Ir bijušas diskusijas par uh, to, vai naftas tirgus būtu jāiekļauj iekšējā energo resursu tīklā, un vai to vajadzētu reglamentēt ar tiem pašiem parametriem. That... Mēs jau minējām, ka gāzes cauruļvadi ir sarežģītāka infrastruktūra un uh, uzturēšanas izmaksas ir daudz augstākas nekā naftai. Gāzei ir vajadzīgs arī uzglabāšanas uh, tvērtnes iekārtas, uh, lai tās varētu labi darboties. Un, uh, un Eiropā iekšienē ir zinām ierobežojumi par tā saukto rezerves plūsmu galvenajos cauruļvedos, kas ietekmē piegādes drošību dažām valstīm, kā piemēram starp Spāniju un Franciju, un uh, Centrāla Eiropā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā un Austrijā nav pietiekam daudz pretplūsmas uh, iespēju. Tehniskie standarti un uh, darbības procedūras uh, dalībvalstīs ir atšķirīgas, un tas ietekmē uh, ikdienas darbību un arī jaunu cauruļvadu būvi. Ir jāsaskaņo šīs te sistēmas Eiropā. Šeit mēs runājam par gāzi un tas, kā tiek sadalīta kapacitāte. Tas viss ietekmē tirgu integrāciju. Runājot par ekonomiko, ekonomisko pusi, tad eh, cāroļu vadu problēma ir tāda, ka tās ir fiziski eh, konstantas, eh, tad atrodas attiecīgajā vietā, tur ir vajadzīgas liels investīcijas, bet toties darbības, darb, lietošanas izmaksas ir zemas. Äh, the, the, the market for oil transmission. Gā, naftas uh, tīklus tiek uzskatīts, äh, tātad pārvades tirgus tiek uzskatīts par atvērtu, kamēr gāzes tirgus ir reglamentēts, tātad gāzes pārvades tirgus ir reglamentēts. Un trešo pušu pieeja attiec uz visām gāzes infrastruktūras daļām. to enhance this lai eh, veicinātu piegāžu drošību un veidotu nacionālos gāzes tīklus, ir jāuzlabo tīkli un eh, labāka sistēma jāizveido, kā sadalīt apjomus un kapacitāti pārnacionālā līmenī. Un eh, runājot par tranzīta ceļiem, uh, Tad tur ir, protams, drošības bāžas. Which was mentioned earlier. Uh, the, the, the internal... Iekšējie starpsavienojumi. Tiem ir svarīga loma, lai nodrošinātu piegāžu drošību un konkurenci gāzes tirgū. Mēs redzam šajā kartē, ka ir importa punkti, kas tagad pastāv un arī nākotnē tiks veidot. Šeit ir runa par gāzi, tie ir zilie uh, riņķīši un uh, ir nākotnē plānotie starpsavienojumi, kas ir sarkanā krāsā. Uh, tie tā tad iekšējie un um, pastāvošie starpsavienojumi ir atzīmēti melnā krāsā. Jūs redzat, ka eh, tā kā jau šeit ir norādīts, tad eh, tieši Eiropas Savienības austrumos ir nepieciešamība eh, veidot vairāk starpsavienojumus, arī pretēji, pretplūsmas kapacitātes un arī starp valstīm kā Spānija un Francija Itālija un Francija, tur arī ir jāveido uh, spēcīgāka infrastruktūra. Šie ir tie, tie jaunie starpsavienojumi, kur tiek galvenokārt veidot, tāpēc, ka ir vajadzīga piegādes drošība un lai attīstītu iekšējo energo tirgu. Uh, Un, protams, ir jākonstatē, kas tad veiks šīs investīcijas, jo ne visi šie starpsavienojumi būs eh, rentabli, jo īpaši Eiropas austrumu daļā tur varētu būt eh, zināmas eh, problēmas ar šo te starpsavienojumu rentabilitāti. Ahem. <clears throat> Uh, ir nepieciešama piegādes drošības standārta harmonizācija starp dalību valstīm un uh, arī piegādes uh, daudzveidīgošana ir vajadzīga. Un pretplūsmas kapacitāte ir jātīsta un ir jāīsteno šie te lielie projekti kā Nabuko, uh, un citi, kas ir, eh, tiek veidoti Transeiropas tīklu ietvaros. Dažos gadījumos eh, eksportētāji eh, neizmanto, varētu neizmantot šo jauno infrastruktūru. Visbeidzot, mēs skatījām starp savienojumus un izolētos reģionus, un ir eh, daži izolēti reģioni, kas jau tika norādīti šajā te vēstulē, tā ir, eh, tās ir Baltijas valsts un Somija, un uh, arī Polija un Zviedrijas centrālā daļa. Un daudzas no Eiropas Savienības salām arī tiek uzskatīts par uh, izolētiem reģioniem tieši gāzes piegāžu jomā. Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, un uh, tur ir uh, dažādi uh, pozitīvi aspekti, ko varētu sasniegt uh, nodarbinātības, uh, industriālās attīstības un citās jomās, ja tiktu veidot šie starp savienojumi. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies par šo informāciju, un tagad jums vārds, kā pirmajam dotu vārdu Vidal Kvadras kungam, kurš ir referents. Gribētu lūgt vienu lietu. Līdz četriem mums ir jāizskat šis darbkārtības punkts, jo tad mums ir citi punkti darbkārtībā. Tad tad uh, lūdzu visiem uh, koncentrēties, lai citi arī varētu izteikties. Vidal Kvadras kungs, lūdzu. Yes, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šie pētījumi ir ļoti liederīgi, un tas ir liederīgs instruments, lai mēs varētu iepazīties ar pastāvošo situāciju par šo sadalas struktūru Eiropas uh, Savienībā. Mēs redzam stipros punktus, vājos punktus un nākotnes perspektīvas. Šai kontekstā patiesi jāsaka paldies par paveikto darbu jo kāds, kas eh, ļoti labi pārzina šo jomu, ātri var dot eh, pārskatu par eh, situāciju kopumā. Un tagad par šo piemērošanos, par pētījumu un par uh, regulu par energodrošumu un uh, naftas un gāzes apgādu. Mēs ar to sākam nodarboties, un um, detaļas uh, vēl uh, nav mm, pirms īsa laika bijuši zināts, piemēram, standarts mīnus viens vai atsevišķo stratēģiju uh, priekšrocības un trūkumi. Es esmu ļoti apmierināts ar šo pētījumu, bet es domāju, ja tas būtu vēl aktuālāks, tad to vēl labāk varētu ietvert tekstā. Bet, nu, katrā gadījumā Teksts ir liederīgs un paldies tiem, kas to sastādīja. Pāris piezīmes. Tātad šodien laikā mēs dzirdējām, ka satiksmes infrastruktūra uh, un infrastruktūra gāzes piegādēji ir ļoti um, dārga un ir nepieciešams investīcijas, kas uh, ir miljoniem eiro, miljardiem eiro. Tagad runājot par šiem starpsavienojumiem Eiropā. Par iespēju, ka būtu uh, dota atgriezeniskās plūsmas kapacitāte un infrastruktūras uzlabošana. Nu, jāsaka, ka šīs izmaksas būtu tādas, kas varētu arī tikt īstenotas. Tātad, vai jūs piekrītat tam, ka strateģiskie šķērs savienojumi un plūsma cauruļvada abos virzienos ir saistītas ar mēreniem izdevumiem? Un vai jūs varētu minēt kādus skaitļus, kādas varētu būt izmaksas? Uh, ar šķērsavienojumiem, ja ir šī plūsma divos virzienos, turp un uh, atpakaļ. Tagad par situāciju tirgū. Pirms 20 gadiem gāzes sadala bija nacionālo monopolu rokās, kur vienīgais piedāvātājs nodarbojās ar importu, sadalījumu, uzglabāšanu un tā tālāk. Un tas bija monopols, kas bija saistīts arī ar uzglabošanu. Tagad situācija ir tāda, ka tirgus ir realiz... ar, liberalizēts, ka pieeja ir garantēta arī trešajiem. Un, protams, ir arī uh, priekšlikumi, uh, par kuriem esam dzirdējuši. Uh, Nu, varbūt, ka uh, būtu labi, ja mūsu sarunās ar trešajiem piedāvātājiem tiktu izmantota integrēta pieeja. Proti, ja Eiropas Savienība varētu būt, nu, teiksim, tā kā vienots uh, institūts, kas novestu pie tā, ka mēs tiktos ar mūsu gāzes piedāvātājiem un varētu runāt vienā balsī, un līdz ar to mums būtu lielāks svars sarunā. Tātad es gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis šai jautājumā. Un tāpat par uh, uzglabāšanu. Paldies! Priekšsēdēs, paldies tagad, uh, ko Elju Karvalju kundze. Thank you very much. Um... Paldies, saka Karavaljo kundze. Paldies priekšsēžu kungam un vēlētos pateikties arī jums par Covid ziņojumu prezentāciju. Mans jautājums būs galvenokārt saistīts ar gāzes piegādi attālajiem reģioniem. Jūs nedaudz jau pieskārāties šai problēmai savā atskaitas ziņojumā. Un, eh, manuprāt, viens no risinājumiem būtu sašķidrinātās dabas gāzes terminālu izveidošana, un tomēr to atmaksājas darīt tikai tad, ja attālojos reģionos dzīvo pietiekami daudz iedzīvotāji. Vai jūs esat meklējuši citus risinājumus, piemēram, salām ar nepietiekam lielu iedzīvotāju skaitu? Piemēram, salas no attālajiem reģioniem šeit varētu runāt par Portugāļu salām tādām kā Madeiru. Piemēram, ja salā dzīvo mazāk par 150 tūkstošiem cilvēku vai 300 tūkstoši cilvēku, vai jūs esat eh, raudzējušies uz potenciāliem risinājumiem, izmantojot sašķidrināto dabas gāzi? Ir uh, Es zinu tehnoloģisku risinājumu, kur tiek piemēroti pie Norvēģijas krastiem esošajās salās, tātad tehnoloģiski iespējams tas būtu. Taču patreizajā situācijā šie sašķidrinātās dabas gāzes termināli tiek celti tikai tādās salās, kurās dzīvo pāri par 500 tūkstošiem iedzīvotāju. Tātad vai ir kāds tehnoloģisks risinājums? Paldies! Herzlich, Frau Kollegin Jordan Cisli. Jordan Cislēkons, nākošā runātāja. Eh, hvala lepa za eh, predstavitev. Eh, Paldies par šo pētījumu, par prezentāciju. Arī es gribu uzdot jautājumu par gāzes infrastruktūru. Jūs pats teicāt, ka jārēķinās ar pieaugošu pieprasījumu gāzes patēriņa jomā tas ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Jūs parādījāt arī karti, un šajā kartē ļoti skaidri ir iezīmēti nākotnes infrastruktūras projekti gāzes apgādi jomā. Un es gribētu zināt, vai jūs varat mums ko pateikt, vai šī infrastruktūra ir pietiekama. Proti, kāds pieaugums kādu pieaugumu šī infrastruktūra varētu sekt, vai arī nākotnē varbūt varētu plānot ko vairāk. Es gribētu zināt, vai ir pieejami kādi dati par plāniem, kas ir saistīti ar gāzes patēriņu pieaugumu atsevišķās dalībvalstīs. Arī uh, stratēģijā ar klimata pārmaiņām un citām. Paldies! Priekšstādās nākošā runātājas Bavēlā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka šis pētījums ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet gribu uzdot vispārīgu jautājumu. Tika teikts, ka galvenās atradnes un gāzes, iespējams, cauruļvadi ir uh, Krievijā, Irānā un Katārā. Tātad galvenās atradnes Krievijā, Irānā, Katārā. Un tieši runājot par dabas gāzi, e, īpaši jāraugās uz Irānu. Un es gribētu zināt, kādēļ e, ne Krievija, ne Katāra, ne e, Irāna nav jūsu uh, skatījumā iesaistīti. Tas, ko piebalga kungs vienmēr teica parlamentā un komisijā, vai es esmu to pareizi sapratusi, es esmu jauna deputāta parlamentā, tā tad iet runa par to, ka ir tāds uh, aizsākums kopēja Eiropas stratēģija, ka komisija vēlas noslēgt tirdzniecības nolīgumu ar uh, Krieviju, tā būtu tīri uh, tirdzniecības darbības. Uh, vienošanās tu pārdod, es pērku, nekas vairāk. Tā tad es gribētu zināt, tie, kas ir veikuši šo pētījumu, vai viņiem nav vairāk informācijas un vai viņi nevarētu sniegt vēl lielāku uh, informāciju par to, kādas ir mūsu tirdzniecības aktivitātes ar Krieviju un arī par Nabuko runājot. Krievijas nozīme ir uh, ļoti liela. Nabuko liekas nav īsti dzīves spējīgs. Tas, ko es. Uh, energo jomā, kurā esmu iepriekš strādājusi un esmu uzzin, uzzinājusi, tad tas ir tā, ka 31% eh, no gada apjoma uh, transportē transportēts starp, uh, caur Nabuko nebūtu iespējams, un lai Nabuko vispār būtu darbspējīgs, tad Krievijas pusē būtu jābūt uh, plašāk, uh, plašākā iesaistītai aktivitātei. Un kādēļ uzdot šo jautājumu? Jo pagājuši gadu tikos ar ASV tirsniecības uh, ministrijas pārstāvjiem, kas teica, ka, lai Nabuko vispār darbotos, ir nepieciešama arī Krievijas iesaist. Un nākošais partners būtu Irāna pēc uh, Nabuko. Protams, ka ir dažādas cīņas, kādas tagad notiek ar Irānu, Vāciju, Franciju. Uh, īsteno spiedienu, bet vienlaikus mēs redzam, ka uh, Amerika stiepj roku. Un, protams, ka jāraugās, kāda būs situācija. Irāna varētu palīdzēt, bet jāraugās, kāda ir turpmākā politiskā attīstība. Tātad varbūt, ka mums vajadzētu nu vēl tādu ieskicējumu par Irānas uh, iespējām un par iespējām uh, Irānu tā plašāk iesaistīt uh, arī Mm, attiecībā uz uh, gāzes pieejamību caur Nabuko. Protams, ir arī daudzas citas valstis. Man uh, runa ir uh, fokusēta uz Irānu, Irāku, praktiski uz dienvidu valstīm. Un vēl pāris jautājumu par uh, tuvajiem austrumiem. Jūs runājat par arābu pasauli. Es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt. Ir daudzas valstis. Uh, uh, kas ir ticamas, uzticamas tirdzniecībā. Es runāju par golfa valstīm Katāra, Bahreina. Tie ir patiesi ļoti uzticami partneri, un es domāju, ka tie varētu būt ļoti labi partneri veidojot cauruļvadu, caur kuru gāze varētu tikt nogādāt no Katāras vai Bahreins pie mums. Es domāju, ka tie būtu daudz uzticamāki partneri par, piemēram, Ēģipti, jo Ēģiptē pašai nav dabas gāzes. Varbūt, ka tad nevajadzētu tik plašas investīcijas izdarīt, un, protams, ka Arābu valsts varētu pašas arī investēt cauruļu vados. Tātad, vai jūs varētu teikt, cik tālu ekonomiski tas ir īstenojums? Protams, ka tie ir tādi atsevišķi punkti, bet, ja ir valstis, kas ir tik nozīmīgas, Katāra, Irāna, uh, uh, Krieviju. To jau vienkārši nevar tā neievērot atstāt jūs pētījumos, uh, jo tur arī ir vērojama attīstība. Tātad, ja no ārpuses skatoties, mēs uh, raugamies, varam teikt, ka nepārāk daudz, kas varbūt arī uh, notiek, bet speciālistam tas ir redzamāks. Un vēl par energodrošību un vispārējiem jautājumiem. Eiropas uh, Savienība un parlaments. Uh, manā skatījumā ir nedaudz uh, distancējušies no arābu pasaules, no Krievijas, no mm, citām valstīm, jo arābu valstīs jau arī ir dabas uh, atradnes, un mums vajadzētu uh, varbūt kaut kā padomāt, kā virzīties uz priekšu. Noslēgumā par cauruļvadiem kurus jūs esat izmeklējuši jūsu pētījumos, tur mums būtu jārā, jāparaugās precīzāk un vajadzētu paraudzīties, kā mēs varētu veicināt arī naftas ieguvi un pārvadu. Paldies! Domnule președinte, um, mulțumim pentru informarea făcută aici. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Es eh, vēlētos izteikt vairākus komentārus un uzdot vienu jautājumu. Tas ir saistīts ar jūsu prezentācijas punktu 6.4, kurā runa iet par gāzes piegādes avotu dažādošanu. Manuprāt, šeit ir tāda informācija, kas atbalsta ideju par to, ka abi divi gāzes vadi, South Stream un Nabucco, nevar tikt celti vienlaicīgi, jo būs ļoti grūti uh, atrast investīcijas abu gāzes vadu celtniecībai, un būs grūti arī atrast tik daudz gāzes, ko varētu piegādāt par abiem gāzes vadiem. Tātad 2015. gadā Nabuko pabeigšana ir tikpat kā neiespējama, un South Stream tad vajadzētu pabeigt 2013. Secinājums būtu tāds, ka vajadzētu prioritāti sniegt vairāk vienam projektam, un tas būtu South Stream, jo šajā gāzes vadā ir, nepie, ir nepieciešamais finansējums un arī gāzes avots. Runājot par par eh, Melnās jūras gāzes fórumu, kas notika pirms pāris dienām Rumānijā. Viens no dalībniekiem apgalvoja, ka šie projekti nekonkurē viens ar otru, bet patiesībā papildina viens otru. Un tomēr viņš teica, ka Nabuko aprēķinātā kapacitāte nav pietiekama, lai Eiropu, Eiropai piegādātu tai nepieciešamo gāzi. Viņš uzsvēra, ka energo problēma joprojām ir zināma problēma, un tomēr tā nav kliedzoša problēma. Līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus. Šādu pašu viedokli ir izteikuši arī citi gāzes piegādes eksperti. Runājot par transportēšanas ceļu dažādošanu, tad tiešām South Stream varētu būt svarīgs projekts. Taču runājot par energodrošību un piegādes dažādošanu Eiropas Savienības vajadzībām, Nabuko tomēr ir būtiskāks. Tāpēc Eiropas Savienības galvenais projekts un arī komisijas prioritāte un arī daudzām dalību valstīm Nabuko ir prioritāte. Tāds ir status quo. Ņemot vērā manis sniegto informāciju, kāda ir kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas Savienības prioritātēm? Ko vajadzētu izvēlēties no šiem diviem projektiem? Kuru vajadzētu uzskatīt par prioritāti? Tieši gāzes piegādes dažādošanai kontinenta vajadzībām. Varbūt, ka būtu nepieciešams izmantot intervences mehānismus, kurus ir izstrādājusi komisija energokrīzes gadījumā, ja Eiropas Savienības dalība valsts izvēlētos saustrīm projektu. Paldies! Dargie kolēģi, mums vēl desmit minūtes laika, četri runātāji, komisija, un vēlamies saņemt arī atbildi. Tātad vēlreiz lūgums uzdot uh, koncentrāciju jautājums. Nākošais runātājs Zoza Vāgners. Muchas gracias, señor presidente. Uh, Eh, mm, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es turēšos pie jūsu norādēm, runāšu īsi. Kas mani īpaši interesē, ir tas, ko runātājs uzsvēra par cauruļvadiem un par uh, gāzes un uh, naftas cauruļvadiem Eiropā. Man nav pārāk daudz informācijas, es daudz ko uzzināju, bet es zinu, kāda ir situācija daudzās mm, valstīs, un es esmu nobežījies uh, raugoties uz to, kā valstis nu, praktiski uz tādām māla kājām ir nostādītas, jo dažās valstīs nav energo um, min, lietu ministra un tā tālāk, un ja nenotiek enerģijas piegāda, tad valsts var sabrukt. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tādēļ mani īpaši informa interesē informācija, ko jūs. Uh, sniedzāt šajā pēcpusdienā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi un tas ir viens no saistošākajiem jautājumiem Eiropā vispār. Vēlos jautāt, cik lielā pakāpē ekonomiskā krīze un um, samazinājusies energo patēriņa tendence ietekmē situāciju visā tirgu. Īpaši manā valstī notiek ļoti int, intensīvi strīdi par to, ka mazāks energo pieprasījums dažādos Eiropas reģionus saskar dažādā veidā. Runāju par Spāniju un attiecībā uz to, ko Vidal Kvadras kungs pieminēja par pārvaldību, proti menedžmentu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs eh, jautājums. Vidal Kvadraskungs runāja par konsorciju un varētu, piemēram, runāt arī par publisku eh, pārvaldības formu vai privātu sabiedrību mm, ar noteikti iesaisti, lai eh, atrisinātu šo programmu. Es ceru, ka es atbildu priekšsādātāja jautājumam un runāju īsi. Paldies, paldies, Korera eh, de Kamres. Paldies. Eh, Priekšsēdētāja kungs. Sākumā vēlos eh, pateikties runātājam par mm, izcilu labo prezentāciju. Un kā jau arī citi kolēģi to uzsvēra, esmu pārliecināts, ka ir vēl kāda realitātes uh, uh, kāds realitātes aspekts, kas šeit netika tik skaidri pieminēts. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs visi, tie, kas esam Eiropā, uh, nosakam stratēģijas, kas ir atkarīgas no mūsu piegādātāju. Ir plaši darījums starp Krieviju un Ķīnu par uh, ilgtermiņu, par 20 gadu enerģijas piegādes uh, līgumiem. Uh, Manuprāt, ir, noteik, ir uh, nozīmīgi noteikt, uh, kā šie tirdzniecības apjomi mūsu galveno piegādātāju Krieviju ietekmēs, jo Krievija sēdz 30% no mūsu energo uh, apjomu un kā šie līgumi starp Krieviju un Ķīnu ietekmēs mūs, kāda tad vispār iespēja sarunās mums ir, ko tas īsti tad arī nozīmē tiem, respektīvi mūsu pirktspējai. Uh, Man ir uh, žēl, ka nevar piedalīties atbilžu raundā, bet domāju, ka mans jautājums ir interesants un uh, kolēģi noteikti uh, ar interesi uzklausīs atbildi uz manas sniegto jautājumu. Paldies! Dosnavska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Uh arī par šo detalizēto prezentāciju, bet tā kā mums nav daudz laika, tad uh, pievērsīšos diviem jautājumiem. Mēs runājām par uh, sašķirinātās dabas gāzes lietošanu jau, bet es uh, nesu redzējis, ka tiktu teikts kaut kas par CNG kas tehnoloģiski ir vienkāršāks variants un ko arī varētu izmantot krīzes situācijā. Uh, piemēram, arī uh, autorūpniecībā. Tāpēc es gribētu zināt, vai CNG varētu lietot arī šādā veidā. Un tā varētu būt interesanta uh, tehnoloģija tādam blīvi apdzīvotam reģionam kā Eiropa. Un otrs jautājums ir saistīts ar to, ar ko mēs jau saskārāmies, proti šo te krīzi, ar kur saskārāmies šā gada sākumā, kad uh, gāzes piegāde tika pārtraukta šā gan janvārī. Vai mums ir kaut kāds kopīgs risinājums vai procedūra, kā risināt šādas problēmas un uh, cīnīties šādā situācijā nākotnē? Jo ir skaidrs, ka šis te uh, plāns, kā tiek veidoti uh, gāzes vādi un tā tālāk. Tas viss ir interesanti, bet tas būs vēl daudz gadus uz priekšu. Bet kā rīkoties šādā te kritiskā situācijā? Protams, es negaidu un ceru, ka tas nenotiks, bet ja tas notiktu atkal šogad, ko mēs kopumā, kā Eiropas Savienība, darīsim, vai mums nav jau gatava kaut kāda sarunu procedūra attiecībā pret Krieviju vai citiem piegādātājiem? Paldies! Paldies! Un tagad Ovāškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Uh, eh, Naviazal by som na svoju predrečníku. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Mani interesē, kā Eiropas Savienība rīkosies, ja nākotnē mūs sagaidīs krīze. Mēs taču varam rēķināties, ka būs problēmas ar gāzes piegādēm, piemēram, pēc diviem gadiem šie te Uh, lielie diversifikācijas projekti noteikti vēl nebūs īstenot un vēl nedarbosies. Un uh, piekrītu arī uh, kolēģei, kura teica, ka Krievija būs ļoti svarīga Un tāpēc ir uh, svarīgas attiecības starp Krieviju un Ukrainu, un tāpēc uh, mans jautājums, vai Eiropas Savienība ir gatava efektīvi risināt konflikts starp šīm divām valstīm, vai tiek mēģināts panākt to, ka šie partneri apsēžas pie sarunu galda. Paldies! Varbūt, ka komisija labāk varēs atbildēt uz šo jautājumu, kam Benoakungam nākamajam vārds lūdzu. Vai Vinokungs? Yes, thank you very much. Jā, paldies priekšsādātāji. Labdien, Runājot par šo te informatīvo materiālu, ko Kovija sagatavoja, manuprāt, tas ir labs dokuments eh, pēc tā, ko mēs izdevām 2008. gada novembrī, kas bija zaļā grāmata par energotirgiem, un tur bija arī uh, dokuments par naftas infrastruktūru. Šie visi dokumenti būtu jāskata nākotnes energodrošības kontekstā, kādi instrumenti tiek piedāvāti, un tie tiek piedāvāti strateģiskā energo pārskatā. Kā jūs zināt, tad mēs pārskatīsim Transeiropas tīklus energopolitikas jomā nākamgad. Un es domāju, ka šis te ļoti labi iedars mūsu sagatavošanas darbā. Protams, ka te ir virkne jautājumu. Kā jūs zināt, tad naftas infrastruktūra šobrīd neietilps Transeiropas energotīklos, kamēr gāze uh, tur ietilpst. Tas nozīmē, ka mēs neesam skatījuši naftas jautājumu līdz šim, un varbūt, ka vajadzētu to darīt nākotnē. Tas ir jautājums, um, kas ir jāskata um, ziņojuma sakarā, bet um, nav vēl zināms, vai nafta tiks piegādāta Eiropas savinībai arī turpmāk pa Uh, gā, naftas uh, vadiem, cauruņu vadiem, vai tā tiks piegādāta ar kuģiem pa uh, Melno jūru un Baltijas jūru, bet tas vēl nav atrisināts jautājums. Par gāzi tur lietas ir skaidrākas un politika, kas līdz šim tika īstenot, ir tāda, ka mēs atbalstām visu veidu infrastruktūras un kas var piedāvāt uh, papildus piegādes ceļus un piegādātājus uh, Eiropas Savienībai, un tā ir tāda skaidra Eiropas Savienības pozīcija. Pat ja uh, Transeiropas eh, tīklā uh, energo gadli, vadlīnijas, ko pieņēma padomi un parlaments, tur ir Eiropas intereses, prioritātes projekti un kopējas intereses projekti. Tātad Nabuko, piemēram, ir Eiropas intereses projekts, kamēr South Stream. Š, tajā laikā netika šajās vadlīnijās pieminēts. Tātad šeit tāda kā gradācija sistēma ir ieviesta gāzes vadiem. Protams, mēs to visu pārskatīsim, ņemot vērā jaunos elementus, ko ieviesi, jo īpaši gāzes piegādes krīze janvārī. Un jāņem vērā arī tie pūliņi, ko mēs īstenojam, lai veicinātu piegāžu drošību, piemēram, regulas projekts par gāzes piegādes drošību, ko iesniedz komisija jūlijā. Tātad eh, visa piegādes drošība, protams, ir atkarīga no daudzveidīgošanas, dažādošanas, un tas ir jebkuras politikas mērķis, gan piegādes ceļu, uh, gan piegādātāju aspektā ir vajadzīga dažādošana. Tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu iespēja, būtu pieeja visiem iespējamiem uh, avotiem - Irāna, Katāra, Krievija. Protams, uh, tās tajās atrodas lielākā daļa gāzes resursu pasaulē, un ja mums izdotos panākt gāzes piegāžu uh, Uh, piegādes no šiem reģioniem, tas būtu ļoti labi, bet mums, protams, nevajadzētu par zemu novērtēt arī Ziemeļa Āfrikas uh, potenciālu un citas iespējas, piemēram, Norvēģiju, un, protams, sašķidrinātā dabas gāze. Tādējādi var pārvadāt gāzi ar kuģiem pa visu pasauli, vienā ir galga no Trindāds vai Tobago vai Austrālijas, kuriem arī ir labi resursi. Tātad uh, šis te plašais skatījums ir, un uh, Vēl svarīgi ir tas, lai būtu labs dialogs uh, starp Eiropas Savienību kas ir uh, labākais uh, tirgus pasaulē, kur ir 500 miljonu patērētāji, kur maksā labas cenas. Tātad mums ir arī uh, tādas spēcīgas saruna pozīcijas panākt labu vienošanos ar piegādes valstīm, bet es gribētu atgādināt tie, ka tie ir uzņēmumi, kas slēdz vienošanās. Un kas mums ir jādara, mums ir jārada pareizais regulatorais ietvars, lai uzņēmumi varētu vienoties. Uh, un tādējādi eh, nu, nodrošinātu piegādes drošību. Un tas, eh, manuprāt, ir tas eh, rīcības modelis. Un rīt, vidāla kvadrās jautājums, protams, ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu izmantot savas uh, spēcīgās sarunu pozīcijas, proti, ka mēs esam šāds liels tirgus, uh, lai mēs varētu panākt labus, eh, labas vienošanās ar Krieviju, Katāru un citiem piegādātājiem, kad šīs vienošanās slēdz tātad uzņēmumu. Paldies! So, herzlichen Dank! Jetzt darf ich Ihnen... Sirsnīgi paldies! Tagad došu vēlreiz vārdu Petersen kungam, lai atbildētu. Es domāju, ka jūs nevarēsiet uz visām detaļām atbildēt, bet varbūt, nu, tādus pāris nozīmīgas lietas. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies, saka Pedersen kungs. Pirmais uzdotais jautājums. Bija pilnīgi pareizi noformulēts. Tiešām ir vairāki ārkārtīgi vienkārši risinājumi, bet eh, nevienmēr ir iespējams veikt rast labāko risinājumu un es uzskatu, ka e, Eiropā ir jāizvarās no piegādas monopolisma un šajā aspektā es piekrītu komisijai. Runājot par par attālajiem Eiropas reģioniem un par iespēju izmantot sašķidrinātās dabasgāzes glabātuves. Es, piemēram, zinu, ka Japānā viņi izmanto sašķidrināto dabas, dabasgāzi tieši attālos reģionos un tieši mazam iedzīvotāju skaitam, tā kā tā pilnīgi noteikti ir iespēja. Protams, tas ir dārgi, bet tehnoloģijas ir pieejamas. Regarding... Runājot par Regarding... Runājot par prioritātēm, kuru vajadzētu izvēlēties no piedāvātajām Nabuko vai South Stream, es piekrītu runātājam, ka Nabuko šobrīd ir prioritāte, bet, protams, mums ir jārunā par geogrāfisku piegādu savotu izkliedēšanu. Economic... Par to, kā ekonomikas krīze ir ietekmējusi prasības pēc energopiegādes. Protams, ka mēs sagaidām, ka krīzes apstākļos prasības pēc energopiegādes samazinās, un tā arī ir. Līdz ar to tas eh, daļai varētu atrisināt mūsu problēmu energopiegādes jomā. Līdz ar to krīze daļēji varbūt negluži ir atrisinājusi un tomēr ietekmējusi vai samazinājusi problēmu apjomu. yeah, that's... Uh, one question was... All... Viens jautājums bija par to, vai patreizējās infrastruktūras ir pietiekams raugoties ilglaicīgākā laika periodā. Tātad, vai infrastruktūras ir pietiekams, lai nodrošinātu Eiropu ar gāzi? Jautājums ir grūti atbildāms. Un uh, man atbilde varbūt būtu tāda, ka tās nav pietiekamas. Bet eh, tas lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, kā, atris, kā veidosies sašķidrinātās dabasgāzes krātuvju ģeogrāfija. Bet es nedomāju, ka patreizējo gāzes vadu kapacitātes pietiek, lai Eiropa apgādātu ilglaicīgākā periodā. Um, uh, that is regarding the Jautājums par iespējamiem energo avotiem nākotnē. Komisija jau to uz šo jautājumu atbildēja, jo manā prezentācijā es pie tā dziļāk nepakavējos. Protams, ka ir jāņem vērā piegādes dažādība un, protams, ka radīsies arī komerciāli interesi starp dažādām iesaistītajām pusēm, bet es nedomāju, ka būtu jau kāda veida negatīvas blakus parādības, jebkurā gadījumā mēs tādas nesaredzējām. Ganz herzlichen Dank, Frau Hansen. Sirsnīgs paldies Hansen kungam, Petersen kungam par šo uh, ziņojumu un par informāciju arī kolēģiem par uzdotajiem jautājumiem. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts un pēc pusminūtes pievērsīsimies nākošajam. Paldies! Paldies! But there are many questions. Huh? Yeah. Terrible. okay. Can I begin? Okay, very good. Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie. Dāmas un kungi, uh, tagad nākamais darba kārtības punkts. Mums bija te dažas tehniskas problēmas, bet tās jau ir tagad uzreiz atrisinātas. Un mēs šodien gribējām nedaudz iegūt informāciju par uh, Eiropas kodoldošības jomas regulātoru grupu, ENSREG, un sveicu Andrei Striteru pie mums, viņš ir priekšādātājs šai institūcijai. Sveicam mūsu komitejā, paldies, ka jūs uh, esat ieradies pie mums un stāstīsiet mums. Uh, pirmais uh, ziņojums tika iesniegts 2009. gada jūnijā par jūsu darbību, un jums būtu tagad jādod iespēju prezentācijai, un pēc tam vēl būs jautājumu laiks. Lūdzu, jums vārds. Hvala lepa in dobrodan vsem skupaj. Zač Paldies. Paldies visiem. Sākšu uzrunu slovēņu valodā, lai jūs zinātu, ka esmu no Slovēnijas. Bet nerunāju Slovēnijas vārdā, bet uzstājos, ka. Kā... Eiropas kodoldrošības jomas regulātoru grupas priekšsēdētājs, un tādēļ turpināšu uzrunu angļu valodā. Ensrek. Es esmu Ensreg priekšsēdes, un Ensreg ir saīsinājums Eiropas kodoldrošības jomas regulātoru grupa. Un e, es redzu, ka manas slīdītes ir nedaudz plašākas manā kompjūterā nekā jūs ekrānos, bet vismaz centru tām jūs redziet. Kā jūs um, ziniet, mūsu regulātoru grupa šā gada jūnijā komisijai un tagad arī parlamentam prezentēja mūsu eh, ziņojumu par darbības laiku, un tagad es nedaudz pie tā pieskaršos. Es runāšu par vairākām jomām, un pirmā, kam vēlētos pieskarties, ir īs ievads. Jo iespējams, ka daudz no jums nav īpaši pazīstami ar kodolenerģiju un tās drošības pasākumiem Eiropā. Tāpēc trīs pirmās slīdītas būs par to, ko mēs sagaidām Eiropā un kas mūs sagaida Eiropā. Eiropas Savienībā mums ir gandrīz 150 kodola reaktori, kur šobrīd aktīvi ražo elektroenerģiju. Tie atrodas 15 dalību, valst, dalību valstīs, un tie saražo apmēram trešdaļu no visā Eiropas Savienībā patērētās elektroenerģijas. Līdz ar to kodola reaktori ir būtisks elektroenerģijas avots mūsu kontinentā un mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu kodola reaktoru drošu darbību un padarītu to par drošu energoavotu. Paskaidrošu, kā mēs nodrošinām kodola drošību un kuri ir pamatprincipi kodola drošības nodrošināšanā. Pie tām tas attiecās ne tikai uz Eiropu, bet arī visur pasaulē. Runājot par tehnisku ko risinājumu, tad, protams, būtu ļoti viegli uzbūvēt kodolreaktoru, ja neņemtu vērā drošības aspektus. Taču drošības aspekti ir ļoti svarīgi. Katrā ziņā ir ārkārtīgi daudz tehnisku risinājumu un dizaina risinājumu, kuri kodolreaktoru aizsargā jau tā celtniecības sākumā. Bet būtiskāk ir tas, kā mēs šos tehniskos risinājumus izmantojam. Galvenais ir aizsargāt operatoru, lai ko arī kodoru elergo ražot kodola reaktora operatori darītu, viņi ir atbildīgi par drošību. Līdz ar to visiem, kuri nodarbojas ar kodola e, ģeneratoriem, viņiem ir vesela virkne nosacījumu, priekšnoteikumu un procedūru, kas ir jāizdara un kam jābūt izdarītam, lai nodrošinātu reaktora drošību. Kā tas viss tiek kontrolēts? Mums ir gan dalību valstu sistēmas, mums ir e, neatkarīgas regulējošās iestādes, kuras raugās uz to, ko pārvaldītājs, kodolreaktoru pārvaldītājs dara. Un, e, protams, ar to darbs neapstājās. Kontrolētāju ir daudz, un e, var teikt, ka arī iedzīvotāji un plašsaziņas līdzekļi uh, ļoti uzmanīgi kā ērgļi skatās uz to, kas varētu būt nepareizi un neprecīzi drošības regulējumā, un tad uz to uzreiz norēģē. Lai droši vadītu reaktoru, mums ir jāpiemēro ārkārtīgi strikti noteikumi. Vispirms ir jāzina, kāda ir fiziskie reaktora ierobežojumi, kāda tipa reaktors ir uzbūvēts un kādas ir tā vājās vietas. Var teikt, ka mēs izvirzam ārējās robežas noteikumu ziņā, kuru ietvaros reaktoram ir jādarbojās. Līdz ar to, ja reaktora darbība un pārvaldība un process notiek šo noteikumu ietvaros, tad tas tiek uzskatīts par drošu bet, eh, lai mēs nodrošinātu vēl lielāku pārliecību par drošību, mēs vēlamies izveidot eh, juridisko ietvaru, jo Eiropas Savienības tiesiskais pamatojums, kas šobrīd kodola jomā nav īpaši pārliecinošs, ir jāuzlabo. Bet jāsaka, ir ārkārtīgi strikti un eh, neelastīgi reģionālie noteikumi kuri galvenokārt balstās uz starptautiskās atomenergoenerģijas noteikumiem. Un, protams, ir vesela virkne starptautisku organizāciju, kas izstrādā noteikumus. Vēl bez tam katram regulātoram un katrai izsniegtajai licencei ir jābalstās uz konkrētā reaktora darbību. Līdz ar to noteikumu kopums tiek vēl vairāk sašaurināts, nodrošinot lielāku drošību. Un vēl bez tam operators izveido savas procedūras drošības nodrošināšanai. Līdz ar to ir vairāki slāņi, kas nodrošina to, lai reaktors darbotos droši un neradītu nekādu veidu draudus. Tagad pārcelsimies tālāk uz Ensreg darbību, uz to, kā tas veidojās un ko mēs darām. Vispirms, kā jau jūs droši vien ziniet, kodoldrošība galvenokārt ir dalību valstu kompetencē. Ikvienai dalību valstī, kurā atrodas kodoreaktori, ir eh, nacionālais regulators, regulējošā iestāde, kas eh, ietilpst valsts pārvaldes aparātā. Šī regulējošā iestāde eh, izpilda dalību valstu likumdošanu, un parasti šī likumdošana ir ierobežojošāka un striktāka nekā starptautiskie noteikumi. Atšķirības eksistē no dalību valsts uz dalību valsti, un šīm atšķirībām ir vairāk vēsturiski aspekti. Ir tā saucamais Eratom līgums, kuram ir pāri par 50 gadiem, pāri par 60 gadiem, jo toreiz kodoldrošību neuzskatīja par būtisku drošības draudu, un jāsaka, ka Eratom līgums par kodolu drošību Eiropā parūpēties vairs nevar sava vecuma dēļ. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka kodolu drošības jomā ir jāizveido jauni noteikumi, un tādi arī tikuši izveidoti. Līdz ar to šajā vasarā tika pieņemta jauna likumdošana, tādējādi mums ir Eiropas Savienības noteikumu kopums, kas ir jāizpilda pilnīgi visām dalību valstīm, un tas bija pirmais solis, lai izveidot kopīgu noteikumu kopumu ES līmenī. Runājot starptautiskā līmenī, globālākā līmenī, vēlējos jums pateikt, ka ikviena Eiropas Savienības dalība valsts iet, ir parakstījusi divas kododrošības konvencijas. Pirmā ir kododrošības konvencija, un otrā ir ar ļoti garu vārdu, kur es jums šobrīd šeit nolasu, bet pavisam īsi tā ir atkritumu, kodola atkritumu pārvaldības konvencija, un šī konvencija savā veidā izvirza noteikums, kas tiešām e, atrunā atkritumu pārvaldību. Līdz ar to ikvienā dalību valstī, kurā ir kodola reaktori, dalību valsti ir parakstījušies konvencijas. Nākamais, kā jau es, patē, kā jau, es jau teicu, ir Startautiskā atomelektroenerģijas aģentūra. Uh, arī tās noteikumi ir jāizpilda, un šī starptautiskā ātrum elektroenerģijas aģentūra sadarbojas ar veselu virkni komisiju, kuras nodarbojas ar dažādu jautājumu izskatīšanu starptautiskā līmenī un rekomendāciju izstrādi. Nākamais ir tāda lieta kā Vendra, kas ir nevalstiskā organizācija, kurā ir apvienojušās dažādas regulatorās iestādes. Šī organizācija darbojas ārkārtīgi veiksmīgi, un viņu paveiktais ir sava veida no saknēm uz augšu skatījums. Kā jau teicu, viņu rīcība ir ļoti veiksmīga, un mēs esam izveidojuši kopīgus atskaites punktus sava veida kopīgus standartus, par kuriem ir vienojušies visas kodolu valstis Eiropā. Eiropas Savienības līmenī doma par kopīgu kodoldrošību parādījās jau sen. Man ir grūti minēt, bet tas varētu būt pāri par desmit gadi. Un 2003. gadā komisija pieņēma, mēģināja pieņemt divas direktīvas. Viena ir par kodola direktīvu un otra bija par E, padomas direktīvu, bet neizdevās vienoties visām dalību valstīm. Un gadi pagāja dalību valstīm diskusē, diskutējot, un pirms diviem gadiem tika ieteikts izveidot augsta līmeņa kodola drošības grupu, un tāda arī tika izveidot pirms diviem gadiem. Šajā grupā ietilpa visas 27 dalību valstis kuras e, nosūtīja savus regulātorus. Šo grupu šobrīd sauc ENSREG. Tātad tā ir mūsu grupa, un agrāk to sauc HLG, tagad tā ir ENSREG. Pirmo reizi mēs tikāmies 2007. gada oktobrī, un sākotnē mēs pavadījām samērā ilgu sarunu laiku, lai noskaidrotu, kādas ir attiecības un noteikumu sadalījums starp komisiju, padomu. Tad mēs izveidojām mūsu reglamentu un izvirzījām mūsu prioritātes. Uh, Protams, ka problēma ir vesela virkne, taču tās bieži vien ir dalību valstīm specifiskas, un līdz ar to mēs iedalījām mūsu 27 pārstāvis trīs grupās. Pirmā ir kodoldrošības joma, kura nodarbojas ar drošības jautājumiem un, protams, arī ar degvielas jautājumiem. Uh, otrā bija atkritumi, un trešā bija caurskatāmības uzlabošana. Jo jau sākotnēji mēs pamanījām, ka kodola reaktoru un arī mūsu darbības caurskatāmība nevienmēr rita gludi kā pulkstenis, tā dažkārt ķeras. Tātad mūsu, mēs izveidojām trīs darba grupas, kuras šobrīd jau darbojās un ir to darījusi divus pēdējos gadus. Runājot par kodola drošības grupu, kura ir viena no galvenajām. Galvenokārt mēs runājam par iespējam Eiropas Savienības instrumentu eh, kodoldrošībā. Un jau sākotnēji bija ļoti strikta dalību valstu sadalījums, tātad, kā jau teicu, bija dalību valstis, kuras vēlējās direktīvu kā regulējošo instrumentu, kurā tiktu paskaidrots, ka Eiropas Savienībai ir jāharmonizē noteikumi šajā jomā un ir ārkārtīgi dīvaini, ka tā vēl to nav izdarījusi, jo viņa apgalvoja, ka Eiropas Savienības līmeņa noteikumi paglābi no nākotnes problēmām. Un, protams, bija tādas iesaistītās puses, tajā skaitā arī parlaments, vēlējās arī šādu direktīvu. Un tomēr bija arī neliela valstu grupiņa, kurai šī ideja nepatika, negāja pie sirds. Viņu galvenais arguments bija tāds, ka kodoldrošībai ir jābūt dalību valstu kompetencē. Cits šo dalību valstu būtiskais arguments bija tas, ka viņas vēlējās stiprākus noteikumus nekā tos, kurus iespējams varētu noteikt Eiropa. Līdz ar to gala beigās pirms gada komisija nāca klajā ar direktīvas priekšlikumu. Bija ārkārtīgi intensīvas diskusijas, pēc tam, kad 15. oktobrī parādījās pirmais priekšlikums, un pēc tam Ensreg izstrādāja desmit pamatprincipus, kurus vajadzētu iestrādāt šajā direktīvā. Šie desmit pamatprincipi es tos nor, nolasīšu ārkārtīgi ātri, un pēc tam mēs tos varam sīkāk diskutēt. Mums vajag mēģināt nodrošināt kodoldrošības eh, ilgtspējību Tātad, protams, mēs vēlamies vairāk, bet nodrošināt ilgtspējību. Nākamais ir nepieciešams eh, būt iespējai pastiprināt kodoldrošības aspektus nacionālā līmenī un padarīt to striktāks nekā ES līmenī. Nākamais, nevajadzē, trešais, nevajadzētu būt būtiskām atšķirībām no nacionālā līmeņa un ES līmeņa. Dalību valsts joprojām atbildīs par kododrošību. Ceturtais punkts ir tāds pats - nacionāla dalību valstu regulātoru lomai ir jātiek palielinātai. Nākamais piektais - komisija nekļūs par sava veida super vai pilota regulētāju. Tā joprojām būs sava veida informācijas platformas apmaiņa. Un nākamais mums vajadzētu izvairīties no resursu sadalīšanas. Septītais ir jāievēro kodoldrošības konvencijas noteikumi. Astotais ir domāts tām valstīm, kuras nevēlas izmantot un celt savā valstī kodolreaktors. Protams, ja valsts to nevēlas, tad neviens viņus nespiedīs un neviens par to vispār nerunā. Eh, devītais punkts ir par caurskatāmību un desmitais ir par atbildības sadalīšanu un jomu sadalīšanu starp dažādām starptautiskām organizācijām. Šie desmit principi savā veidā ir iekļauti jaunajā padomas direktīvā. Nākamais jautājums, ar ko nodarbojas kodoldrošības apakšgrupa, bija tā saucamais kritēriju nospraušanas periods. Mēs šajā periodā ieteicām, lai ik viena valsts, kurā atrodas kodoreaktors, reaktors, piedalītos tā saucamajā IRRS. Tā ir sistēma, kuru ir izveidojusi e, Startautiskā atomenergo aģentūra, lai izveidot kritērijas dalību valstīs. Tā tad ir ieteikts e, šādu sistēmu piemērot ik sešus gadus, un vēl bez tam mēs nāksim klajā ar pašvērtējumu. Un, protams, Mūsu kodoldrošības jomas regulātoru grupa runā par dažādu ziņojumu sagatavošanu. Piemēram, ik pa trīs gadiem mēs eh, organizēsim konferenci, kurā mēs izskatīsim konvencijas darbību un kurā visas valstis, kuras to ir parakstījušas, varēs nākt klajā ar saviem ziņojumiem un notiks sava veida paraugu prakses apmaiņa. Mēs runāsim par to, kāda būtu ieteikuma, un toreiz mēs nolēmām, ka Eiropas līmenī mums vajadzētu satikties, mums vajadzētu runāt par to, kur ir problēmas, kur ir spēcīgie punkti, un eh, ko mēs varētu mācīties viens no otra. Nākamā grupa, kura runā par atkritumiem, par kodola atkritumiem un bīstamiem atkritumiem, viņi strādā trīs virzienos. Pirmais izstrādāt rekomendāciju par to, ka ikvienai Eiropas dalību valstī vajadzētu izstrādāt programmu, ko darīt ar eh, kodolbīstamiem atkritumiem. Līdz ar to ik viena dalība valsts zinātu, ko darīt uh, situācijā, ja kaut kas notiek, un ik vienai dalība valstī būtu politisks, vismaz, ja ne praktisks skatījums uz to, ko dali, darīt ar atkritumiem. Nākamais tika ieteikts izveidot kritēriju sistēmu, un tas eh, daļai sasaucās arī ar IRRS, un tieši tāpat kā kodola drošības konvencijā, tā saucamajā kopīgajā konvencijā mums ir jāpārskata rezultāti un jāmācās no paraugprakses. Šo divu mūsu darbības gadu laikā padome mūs atbalstīja tieši šajā bīstamu atkritumu pārvaldes laikā. Un šobrīd mēs ārkārtīgi aktīvi strādājam pie mājaslapas izveidas, kurā mēs mēģināsim sabiedrību izglītot par kodoldrošības jautājumiem tādā ārkārtīgi interaktīvā veidā. Un šā gada beigās mēs eh, šo mājaslapu palaidīsim vispasaules tīmeklī, un šā Mēneša beigās mēs tiksimies darba grupas ietvaros un runāsim, ko tajā iekļaut un kā vajadzētu strādāt. Mēs esam izveidojuši arī praktiskas vadlīnijas un ieteikums visiem regulātoriem, kā strādāt ar sabiedrību. Protams, ka nākotnē mēs turpināsim mūsu programmas īstenošanu un to pieregulēsim saistībā ar attīstības tendencēm pasaulē. Arī mēs strādāsim pie eh, kodoldrošības direktīvas īstenošanas. Uh, Sadarbosimies ar Eiropas Savienības atbildīgajām institūcijām un vēlamies organizēt Eiropas Savienības līmeņa kodoldrošības konferenci, kurā mēs varētu diskutēt par šiem jautājumiem un kurā būtu uzaicināts piedalīties visas atbildīgās puses. Protams, ka mēs arī vēlamies nākt klajā ar adekvātām iniciatīvām. Un visbeidzot, personāls dabas komentāri. Kāds ir bijis darbs un kāda ir bijusi mana pieredze šo divu gadu laikā? Ikvienā jomā sabiedrības darbībā ir jābūt noteiktiem standartiem un izveidotiem noteikumiem, kā darboties. Bet, protams, mēs visi esam dzīvi cilvēki, kas dzīvo reālā pasaulē. Mūs bieži vien vada emocijas, un mums ir jāsaprot vienam otru un jāmēģina padarīt mūsu pasauli labāka. Es uzskatu, ka NSREG ir ļoti labs fórums, kurā mēs varam strādāt un ļoti laba iniciatīva, kur apvieno visus tos, kuri atbild par kodoldrošību Eiropā. Mums ir iespēja satikties gan mūsu starpā, gan arī ar komisijas pārstāvjiem, un es, esmu, es vēlētos jums tikai pateikt, ka šobrīd mēs jau spējam sadarboties daudz labāk nekā pirms diviem gadiem. Tagad mums ir skaidrs, ko mēs gribam panākt, kā mēs to varam panākt, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies to izdarīt. Uzskatu, ka nākotnes vārdā runājot, ir svarīgi izprast, kā strādā citi, un mācoties no citu labākās pieredzes, mēs uzlabosim arī pašu savu darbību. Līdz ar to mēs respektējam viens otru, mēs pazīstam viens otru, un mēs viens otru respektējam. Es um, domāju, ka Ensreg būs uh, ļoti būtiska domu banka Eiropas Savienībā, tātad uh, mēs iesakam citiem, mēs neesam kontrolējuši iet, iestādi, mēs tikai iesakam tiem, kuri pieņem lēmumus. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka kodoldrošības atbildībai ir jābūt dalību valstu rokās un e, jāņem vērā arī to iedzīvotāju domas, kuri dzīvo kodolreaktoru tuvumā. Protams, ka šiem iedzīvotājiem ir jābūt savam sakāmajam. Un mums ir jāņem vērā tās idejas, kuras varētu šo darbu nākotnē uzlabot. Tas ir mans sakāmais, un, protams, es atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, bet mēs varam diskutēt par to stundām, diemžēl tam mums nav laika. Eh, paldies eh, par eh, šo apjomīgo informāciju jums, Stritārkungs. Paldies arī par to, ka jūs stāstījāt, kā tas darbs ir attīstījies, jo līdz ar to kļūst skaidrs, ka tas ir process. Un tas ir process, eh, par ko jūs virzaties kopā ar kolēģiem. Paldies par jūsu stāstīto. Tagad pirmie runātāji. Pirmā Jordans Cislika kundze. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu angliski, jo iepriekšējā reizē šis tūkojums nebija īsti precīzs, kad es runāju. Paldies Strīterkungam par viņu prezentāciju. Man ir liels prieks, ka jūs esat šeit, ne tikai tāpēc, ka esat no Slovenijas, bet arī tāpēc, ka Eiropas parlaments tiešām atbalstīja šīs regulātoru grupas izveidi. Mēs uh, eh, ņēmām vērā ne tikai uh, enerģijas konkurētspējīgo cēnu, uh, eh, ne tikai uh, tātad šo aspektu, bet arī to, ka kodolenerģija nerada CO2 izmēkšus. Un ir jāņem vērā, ka šī resursa nozīmība pieaugs nākotnē, un tagad ir pienācis laiks apspriest uh, to, kas mums būtu jādara likumdošanas līmenī, lai parūpētos par kodoldrošības jautājumiem. Strīterkungs, es izlasīju arī jūsu ziņojumu, un es saprotu, ka šīs te jūsu grupas loma patiesībā ir eh, tāda, ka tas ir padomdevējs orgāns eh, padomai un parlamentam. No jūsu prezentācijas es sapratu, ka tātad jūs teicāt, ka jūs redzat, ka turpmākais darbs eh, jums būtu tikai ieviešanā, tātad jums ir jāparūpējas par tā ieviešanu, kas jau ir izdarīts. Es gribēju jums pajautāt, ko jūs domājat eh, par to, kādi ir mūsu uzdevumi. Ar mūsu, es domāju, Eiropas parlamenta likumdevēju uzdevumi. Kā jūs domājat, eh, kurās jomās ir vajadzīga likumdošana Eiropas līmenī? Jo īpaši gribētu jautāt, eh, kāds ir jūsu viedoklis par uh, kopējiem, kopējām prasībām kodola elektrostaciju slēgšanā un kodola atkritumu utilizācijā. Vai šis te fonds varbūt, vajadzētu, tam vajadzētu būt neatkarīgam? Kā mēs varam ietekmēt, ka nacionālā politika vai uzņēmumi neizdara ietekmu uz šo procesu? Protams, kā ar šo te kopīgo mērķi uh, lai līdzekļi būtu pieejami, kad tie būs nepieciešami. Un otrs jautājums, jūs vairāk kārt minējāt starptautiskās drošības konvencijas, kas uzliek saistības līgumslēdzējām pusēmām, un tas notiek Vīnas aģentūras paspārnē. Uh, Bet tas patiesībā īsti ne, nedarbojas, ja jūs eh, ņemat par piemēru ne tikai Indiju, bet arī Irānu un eh, kodola materiāla izplatības jautājums. Tātad, ko jūs domājat, kas būtu jādara globālā līmenī, ņemot vērā to, ka notiek tāda kā uh, kodolenerģijas atzimšana, jeb renesans citās pasaules daļās. Paldies! Paldies! Uh, tagad uh, vēl ir seši runātāji pieteikušies. Pieņem, ka tie ir arī visi, kas vēlētos izteikties. Tagad slēgšu runātāju sarakstu un gribētu lūgt kolēģus pēc iespējas precīzi un īsi uzdod jautājumus, lai visi varētu izteikties. Cabēls kundze, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε datums 3.6. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sirsnīgs paldies! Tas bija ļoti interesanti. Īpaši paldies jums par jūsu pozīcijas skaidrojumu, par jūsu personīgo viedokli, jo tas mums ir ļoti nozīmīgi. It īpaši, e, ja kāds ir jau gadiem ilgi strādājis e, savā jomā un šeit. Pēc e, avārijas Černobiļā gribu jautāt, Vai jums nelikās, ka ir um, universitāšu skolas slēgtas, kas uh, līdz šim ir um, izcilus uh, speciālistus uh, skolojušas. Paraugoties uz universitātēm pasaulē, pirms desmit gadiem bija fakultātes, kas tagad ir slēgtas. Tādēļ jautājums, vai jūs redzat kādu trūkumu speciālistu izglītošanā kodola tehnoloģijā. Tā ir ļoti nozīmīga. Tas ir nozīmīgs jautājums, eh, izmantojot kodolenerģiju. Nākošais jautājums. Pat labi ir tikai viens eh, uzņēmums pasaulē, tas atrodas Japānā, kas ražo reaktors eh, atbilstoši šiem specifiskiem noteikumiem. Un pirms pāris gadiem bija tāds tā kā gaidīšanas saraksts. Es nemaz nezinu, vai es drīkstu pieminēt šo uzņēmumu. Priekšsēdētāja kungs Japāņu uzņēmums 25 gadus vajadzēja gaidīt, pirms šādu reaktoru varēja pie šī Japāņu uzņēmuma iegādāties. Es nezinu, kāda situācija ir tagad, varbūt, ka gaidīšanas saraksts ir samazinājies un uh, ir tikai 20 gadi. varbūt, ka ir uh, kaut kāda atšķirīga attīstība, varbūt, ka ik pēc uh, pieciem gadiem tiek noteikts. Un uh, tagad par radioaktīvo materiālu radošanu. Vai nav kādas bažas jūsu skatījumā? Priekšsēdēs Balšo kundze nākošā. Elnök úr, köszönöm a szót. Az ENSZ-eg két év a megakulā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ensreg ir uh, sastādījis uh, ziņojumu un mēs redzam, ka jūsu darbs ir ļoti nopietns. Ir uh, tāds vienots risinājums. Un mazajām dalībvalstīm ir tāda pati balss svētība kā lielajām, un bez tam tās dalībvalstis, kas neizmanto uh, kodola enerģiju, un tās, kas izmanto, tām jāatrod vienots risinājums. Jūs veicat ļoti nozīmīgu darbu. Šeit runa ir arī par atbildību. Mēs vēlamies, lai daļēji noteikti kompetence palikt nacionālā līmenī. Tas mums liekas pievilcīgi, bet šeit saskaramies ar uh, pretestība. Drošības skar ne tikai vienu valsti, drošības skar visas valstis. Vai nav tādas nepieciešamības pēc centrāliem Eiropas noteikumiem attiecībā uz drošību? Vai arī, ja būtu regula, Eiropas regula, kas regulētu šo jomu, tad varbūt, ka tas eh, radītu situāciju, ka būtu kāds pretruns starp tām valstīm, kas izmanto kodola enerģiju un tām, kas to nedara. Vai arī starptautiskā eh, kodola enerģijas eh, aģentūra pietiekama, lai um, izveidot šādas noteikums un tos ievērotu? Un bez tam es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu par apgāde drošību. Dažkārt tiek uzdiets jautājums, un tas nāk no Uh, kudoņģerijas pretnieku puses tiek teikts, ka nav pietiekam daudz urāna, ka nav pietiekam daudz um, šūnu. Un varbūt, ka uh, Ensreg ir veids pētījumu attiecībā uz apgāda drošumu, vai mums Eiropā ir pietiekami daudz izēvielu, lai šī drošība ilgtermiņā tiktu nodrošināta. Paldies! Nākošo runātāju Harms kundze. Paldies priekšsētāji. Tad mans jautājums ir par trim jautājumiem. Pirmais ir eh, minēts par cilvēku resurtiem un drošības kultūru. Jūs sakāt, ka šiem jautājumiem būtu jātiek vairāk pētītiem. Es gribētu uzzināt, ko jūs ar to tieši domājat. Kādas ir problēmas ar drošības kultūru? Uh, Vai jūs uh, šeit skatāt tās milzīgās problēmas, kuras uh, tika minētas Vatenfall plānu uh, ziņojumā, ko sastādīs Viedrijas valdība, jo tas interesē arī Vāciju? Un es gribētu arī uzzināt, vai jūs arī sekojat uh, šim te uh, kodolu, jā, staciju eh, strādnieku jautājumam no Francijas, kuri pirms dažām nedēļām nāca klājā ar paziņojumu, ka viņu a, eh, darba apstākļi nav pieņemami šajās te kodola elektrostacijās, kur viņi strādā. Otrs punkts a, eh, par regulu, par kur mēs spriedām iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlamentā pirms, a, īsti pirms sasaukuma beigām. Uh, un tā bija e, regula par kopīgiem standartiem Eiropas kodola elektrostacijām. Tur netika ņemta pilnībā vērā uh, tagadējā situācija, kāda ir zinātnes sasniegumos, ko Entrek par to domā, jo vismaz tās tehnoloģijas tām kodolektrostacijām, kas tiek plānotas, eh, būtu jāņem vērā. Tas veicinātu drošību un drošumu Eiropā. Un trešais jautājums skar Vācijas jautājumu. Mums ir virkne problēmu ar eh, pazemes laboratoriju attiecībā uz eh, um, at, kodola atkritumiem, un vai par šo jautājumu tiek spriests arī ENSREG, jo es domāju, ka debatas par šīm te problēmām, kas attiecas uz uh, lejas saksijā atrodošos laboratoriju attiecībā uz uh, kodola atkritumiem būtu nepieciešams. Kolīga Udī. Kolēģis Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs un uh, paldies par uh, stāstīto. Mans pirmais jautājums ir par uh, jūsu struktūras sastāvu. Tā sastāv no Nacionālo neatkarīgo direktoru un komisijas pārstāvi un arī Norvēģis, kā arī starptautiskās kodola aģentūras pārstāvi. Vai jūs domājat, ka būs liederīgi lai šajā institūcijā būtu arī parlamentārā dimensija, jo Eiropas pilsoņi no vienas puses ir norūpējušies par kodolu enerģiju, bet no otras puses ir tāds vilinājums dažās dalību valstīs mainīt viedokli laika gaitā attiecībā uz šo enerģijas veidu. Vai parlamentārā dimensija jums liekas interesanta? Otrs jautājums. 13. lapas pusē jūs sakat, ka jūs esat neatkarīgi. Bet kādi Kāda ir šī neatkarīga? Jo es uh, eh, varu iedomāties, ka jūs esat Slovenijas uh, pārstāvs, jūs ir nosaukusi jūsu valdību, kurai tomēr ir kaut kāds iespējas uz jums, vai jūs patiesi esat neatkarīgi no jūsu valdības viedokļa, vai jūsu kolēģi ir neatkarīgi, jūs to apstiprināt jūsu ziņojumā, un mēs to lasam, un mēs vēlamies, lai būtu Eiropas institūcija, kas būtu neatkarīga. Un no, noslēgumā jautājums, kādas sankcijas jūs varētu mm, izvirzīt, ja ir pārkāpumi, piemēram, viens liels piegādātājs liekas, ka tas Sibīrijā pie kādas upes savus atkritumus uzkrāja. Un kāda būtu iespējamā jūsu rīcība? Paldies. Kolīgi Meščāros. Mēs Nākošais mēs Čaros. You, paldies, priekšsādātāji. Un paldies arī Strīter kungam par šo ziņojumu. Paldies arī viņa institūcija Ensreik par šo ziņojumu. Jautājums Strīter kungam. Kā jūs eh, redzat eh, turpmāku attīstību un drošības eh, noteikumu ieviešanu attiecībā uz kodolsistēmām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šeit būtu jāpanāk uh, līdzsvars starp saražoto enerģiju un drošības uzlabošanas izmaksām. Es zinu, ka šis ir svarīgākais punkts - drošība, bet tomēr ir kaut kāds maksimālais limits, uh, mm, pēc kura varbūt vairs nevajadzētu ražot šo enerģiju. Tātad mans jautājums ir, vai ir veikti pētījumi, vai ir plānoti šādi te pētījumi par šo jautājumu? Paldies! Sirsnīgs paldies! Nākošā runātāja Datī kundze. Paldies, priekšsētāja kungs! Sākumā tas ziņotājs, kas, ar ko iepazināmies, ļauj saprast, kāds ir progress, lai labāk rīkotos kodoli jomā Eiropā. Un no otras puses, iespēja ražot kodoli enerģiju nav, nes, nesaistās ar pilnīgi vienotu viedokli. Un liela avīze šodien raksta par problēmām, kādas ir saistītas ar radi, radioatkrīviem atkritumiem. Un tas uzdod jautājumus. Un es domāju, ka mēs varam daudz ko iegūt, lai. Uh, kodolenerģijas iegūšana būtu droša. Daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Francijā, uh, ir kodolenerģijas ražošana, un mēs esam lielā mērā neatkarīgi, un tas ir nozīmīgi uh, šodienas pasaulē, un raugoties uz komisijas starpību, kodolenerģijas drošības jomā tas ir nozīmīgi. Mēs nerunājam tikai par kodolenerģiju, mēs uh, redzam, ka mm, pirmie kolēģi, kas runāja, uh, runāja par elektroenerģijas ražošanu bez CO2 izmešiem. Un raugoties uz kodola enerģijas ražošanu, tas varētu būt saistīts arī mūsu ambiciozajiem mērķiem samazināt siltumnīcas eh, gāzes efektu izraisošās gāzes. Un eh, bez tam elektroenerģijas ražošana, mm, izmantojot kodola enerģiju, eh, ļauj mūsu pilsoņiem atbildīgi rīkoties. Es domāju, ka tie ir pirmie novērojumi, un šie jautājumi ir jāskata dziļāk, runājot par pluspunktiem un mīnusiem. Uh, Um, bāžas ir saistītas ar drošību, bāžas ir saprotams, un tādēļ mēs ļoti uzmanīgi raujagamies uz šiem gadiem. Vairāku uh, pēdējo gadu laikā ir dažādas pieejas, uh, uh, tiek runāts arī par direktīvu, un pagājušā gada jūnijā tāda tika pieņemta, un tas parāda Eiropas Savienības apņemšanos strādāt, lai kodolenerģija būtu drošāka. Uh, Mm, radioaktīvo kodolu atkritumu jautājums paliek aktuāls, un šeit jānodrošina atbildīga attieksme un drošība. Es atzinīgi vērtēju jūsu darbu, iesaistot dalību valstis, izstrādājot nacionālos prā, plānus um, radioaktīvo atkritumu pārvaldīšanai. Tas, ko jūs teicāt, un tas, ko mēs dzirdējām, uh, Jūs mūs iepazīstināt ar aktuālo situāciju dalību valstīs. Un uh, turpinot Odīkunga teikto, kādas ir sankcijas tad, kad tiek pārkāpti noteikumi attiecībā uz atkritumiem, kāda ir jūsu ieteikuma, kas būtu mm, ieteicams, ko varētu darīt, lai valsts darbība būtu vēl drošāka, un tie varbūt ir nu, tādi pāris ievirs jautājumi. Paldies! Merci beaucoup! Euh. Paldies! Nākošais runātājs Eninkungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jūs teicāt, jārunā ļoti īsti tāds arī būšu. Vai var teikt, ka Eiropas iekārtas ir uzticamas, vai ir dažādi drošības līmeņi Eiropā? Ja jā, kādā līmenī, un vai nav tādas reālas nepieciešamības kopējos drošības noteikums Eiropas līmenī noteikt, kas būtu neatkarīgi no tirgus? Priekšsēdājs Pauls Rubikungs, arī jums īs jautājums. Rubikungs, paldies priekšsēdājkungs. Sākumā vēlos teikt tas, ko komisija un padome uh, ir radījusi pēc uh, parlamenta ierosmes, tas ir piezīmes cienīgs. Un esmu priecīgs, ka kodoldrošības jomā ir tāds progress sasniedzams. Otrakārt. Mēs zinām, ka tieši kodoldrošība drošība tas, tas ir jautājums, ko kā ārkārtēji prioritāte tiek skatīta gan no piekritēja, gan pretinieku puses. Šeit nav atšķirīgas. Visi ir ieinteresēti, lai drošība būtu prioritāte. Es gribētu zināt, kādus soļus jūs plānojat, tad, kad jūs redzat, ka standarti netiek garantēti kā Vindra vai IAO var reaģēt, kādus pasākums ievadīt, lai standarti tiktu īstenoti? Vai ir kādi instrumenti un kāds ir jūsu darbs, ko jūs plānojat šajā jomā? Paldies! Priekšsēdētājs, kolēģi tikau gribēja vēl īsu jautājumu uzdot, lai arī mūsu runātāju saraksts jau ir noslēgts, bet nu tikau kundzei vēl došu vārdu. Nu, vai Derek, paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Uh, Ņemot vērā to, ka ceturtās paaudzes ģeneratori rada daudz mazāku radioaktivitātes atkrit, radioaktīvo atkritumu apjomu. Es gribēju jautāt, kāda ir attīstība Eiropas līmenī šajā te virzienā, lai mēs nākotnē vēl vairāk varētu samazināt kodola atkritumu apjomu, kas rodas no šiem te ģeneratoriem. Paldies! Liels paldies. Tagad eh, no komisijas Faroa, Farosa kungs, eh, direktora kungs, eh, ja? Vielen, <clears throat> vielen dank. Paldies, priekšsādātāji. Tā kā komisija Ensreg grupā ietilpst, tad komisija, protams, uh, piekrīt šī ziņojuma izteikumiem, kas ir jūs priekšā. Vēstulē gan padomēji, gan uh, Eiropas parlamentam, kas tika nosūtīta līdz ar šo ziņojumu, mans komisārs uh, skaidri parādīja, ka Ensreg uh, eh, turmāks darbs tiek atbalstīts tieši drošības jomā, un šāda harmonizēta ziņošanas metode un sistēma būtu jāuzlabo un uh, savstarpējais vērtējums būtu jāuzlabo. Mans komisārs uh, vienlaikus uzsvēra arī to, cik svarīga ir caurskatāmība. Tas ir jautājums, pie kur strādā trešā darba grupa ENSREG, un daudz no problēmām, ko šeit pieminēja deputāti, uh, rodas tieši tāpēc, ka informācija uh, nebija tik caurskatāma pagātnē, kā tam būtu bijis jābūt. Un visbeidzot, uh, gribētu pateikt, ka mēs, protams, tiešām atbalstām to, lai Ensreig arī turpmāk strādā pie uh, kodola atkrituma problēmām, un mēs tiešām ar nepacietību gaidām, kādu ieguldījumu sniegs Ensreig attiecībā uz komisiju Un, um, protams, jāņem vērā arī tas, ka Eiropas uh, kodola fórums, kas Bratislavā un Prāgā tie, kas arī strādā pie šī jautājuma, angliski tiek teikts uh, īsumā, tātad uh, mēs atbalstām šo um, ziņojumu, mēs uh, veicam sekretariātu pienākums, ENSREG, uh, un nākotnē mēs turpināsim strādāt un centīsimies eh, veidot eh, eh, šos te otro ziņojumu tāpat, kā tas ir darīts šajā pirmajā ziņojumā. Paldies! Tagad doktoram Strīteram vēlreiz vārds. Jums tika uzdot ļoti daudz jautājumu. Paldies par uh, jūsu jautājumiem. To bija tiešām daudz, un man ir laikam trīs minūtes uh, lai uz tiem atbildētu. Centīšos uz vairākumu atbildēt. Sākšu ar sākumu. Bija jautājums par uh, radioaktīvo atkritumu fondiem, vai tas kaut kā ir uh, jāorganizē. Mēs par to neesam runājuši vēl ensreg tieši konkrēti par šādiem līdzekļiem, jeb fondiem, bet atkrituma pārvaldības uh, fondiem būtu jābūt būtu jābūt nodrošinātam tam, ka mūsu bērniem un bērnu bērniem nebūs jātērē savi līdzekļi, lai maksātu par mūsu atkritumiem. Tā kā tas noteikti būs jāapspriež Eiropas līmenī. Saistībā ar kodoldrošības konvenciju bija jautājums par šīs konvencijas efektivitāti vai liederīgumu. Uh, man ir jāatgādina, ka tas nav saistīts ar neizplatīšanu, un Irānas jautājumu nav saistīta ar šo konvenciju. Šī konvencija ir kā tāds iedrošinājums. Tas nozīmē, ka šeit nav paredzētas uh, nekādas uh, sankcijas vai sodi, ja uh, kāda no dalībniecēm, no pusēm neņem vērā konvencijas ieteikums. Un tomēr ir ļoti eh, liels citu valstu spiediens, ja tiek atklāts, ka kāda valsts kaut ko dara nepareizi. Un es no pieredzes varu teikt, ka šis ir vislabākais veids, eh, kā uzlabot situāciju. Tātad, ja visi izdara spiedienu, tad šī valsts arī attiecīgi rīkojas. Bija jautājums par eh, to, ka trūkst profesionālu darbinieku. Jā, tā varētu būt problēma, mēs to apzināmies un cenšamies pie tā strādāt meklēt risinājumus. Sakot, mēs, es domāju, visu kodolu nozar, protams, ne regulators, mēs pārstāvam regulators. Bet, ja mums izdotos uh, panākt uh, izmaiņas attieksmē pret kodolenerģiju. Tātad nevis uh, šeit es nedomāju par tādu pozitīvu, bet vismaz realistisku pieeju. Tad es domāju, ka cilvēki pievērstos šai nozarei. Gadu desmitiem uh, kodola nozarei ir bijusi ļoti negatīva pieskaņa, un tas, protams, nav labi, un tas nepiesaista jauniešus uh, pievērsties šai nozarei. Uh, Manuprāt, eh, vislabākais veids, kā piesaistīt darbinieks, būtu tiešām mainīt šo te attieksmi pret uh, šo nozaru. Uh, kāds teica, ka Japāņu uh, kodola elektrostacijas ir vislabākās, to nekad neesmu dzirdējis. Ir tiešām nedaudzi ražotāji, četri vai pieci šobrīd tirgu. Viens atrodas Eiropā, viens ASV, trešais Japānā un tad ir arī Krievija un pat ķīnieši arī ražo paši savas uh, elektrostacijas, un uh, gaidīšanas laiks nav 25 gadi, bet tiešām sastrēguma vieta ir uh, reaktoru ražošanā, trūkst ražošanas kapacitātes, un tiek teikts, ka ir tikai viens uzņēmums Japānā, kas var Uh, saražot šos te reaktoru uh, spiedieniekārtas un uh, pārējās visas iekārtas, kas ražoja šīs iekārtas, ir slēgtas. Un tā ir taisnība, ka šī Japāņa rūpnīca ir jau saņēmusi pasūtījums turpmākiem 10-15 gadiem. Tad nākamais jautājums. Jā, par šo te, par šiem 25 gadiem ko es teicu par uh, ražošanu. 25 gadi uh, nav varbūt nepareizs uh, datums par uh, vidas noteikumu ieviešanu, proti saņemt visas šīs atļaujas starptautiskā, nacionālā līmenī. Visas šīs procedūras var tiešām aizņemt līdz pat 25 gadiem, lai uzbūvētu kodola elektrostāciju un tā varētu sākt darboties. Tātad eh, šim ko, eh, energoavotam ir grūti sacensties ar citiem energoavotiem. Tad bija jautājums par centralizētu Eiropas Savienības likumdošanu. Es tam nedaudz pieskāros savā prezentācijā, un kā jau es teicu, tad uh, eh, NSREG nav tāda skaidra vienprātība par to, uh, Un bija daži cilvēki, un es to vidū, kas uh, uzskatīja, ka uh, ļoti labi būtu, ja būtu zināmas regulējums Eiropas Savienības līmenī, bet bija citi, kas uh, negribēja pārāk daudz Eiropas līmenī un gribēja brīvāk rīkoties nacionālā līmenī. Runājot par drošības, piegā, piegādes drošību, mēs par šo jautājumu nedarbojamies, tas ir citu uzdevums, un mēs negribam iejaukties par cilvēka faktoru drošības kultūras jautājumos. Gribētu teikt, ka pat vislabākajā automašīnā var uh, nogalināt, tātad var iet bojā šoferis, uh, kamēr labs šofers eh, jebkādā mašīnā var aizbraukt līdz galamērķim. Tātad cilvēku faktors ir izšķirīgs svarīgs drošības kultūrā. Un tie ir jautājumi, eh, pie kā mums ir jāstrādā diendienā un nekavējoties, lai uzreiz jau eh, varētu atklāt, ka kaut kas attīstās nepareizajā virzienā. Jo tiklīdz tiek analizētas kaut kādas avārijas, tad galu galā jūs redzat, ka tas bijis uh, cilvēku kļūdas dēļ. Un uh, tas atkal pamatojas uz kaut kādas drošības kultūras kļūdu, kas uh, var pat būt ļoti tālu pagātnē. Tātad galvenais izaicinājums, grūtais uzdevums regulātoriem ir jau agrīnā pakāpē at, atpazīt uh, kļūdu iedīgļus. Un pie tā mēs strādājam. Bija divi jautājumi, kas bija saistīti ar kaut ko, kas notika pirms dažām nedēļām Francijā un uh, Vāciju. Ensreg nav tā institūcija, kur mēs runājam par konkrētām problēmām, konkrētās uh, vietās. Mēs esam drīzāk uh, padomdevēji un politikas līmeņa uh, institūcija, nevis lai apspriest šādus jautājumus. Vai būtu labi, ka kāds no parlamenta būtu ensreg? Es nezinu. Kāpēc nē? Nebūtu jau slikti droši vien. Mēs jau tagad esam 27. 28. ir komisija, ja būtu vēl viens, nu, labi. Mēs droši vien varētu tik un tā strādāt, es nezinu, vai kas uh, uzlabotos vai nē, to es nevaru pateikt. Par neatkarību neatkarība, e, tas tiek visu laiku atkārtots, bet e, šīs idejas būtība ir tāda, ka regulātoriem ir jābūt pēc iespējas neatkarīgākiem no tiem cilvēkiem, kuri ražo energo, e, enerģiju un elektroenerģiju. Un tad mums nevajadzētu būt tajā pašā ministrijā, zem tās pašas ministrijas vai tai pašā nodaļā. Tātad, lai mēs nebūtu sasaistīti ar elektrības ražošanas nozaru. Bet, protams, ka nevar teikt, ka mēs esam pilnībā neatkarīgi no visiem. Mēs neesam uh, ārpus sabiedrības, mēs esam daļa no sabiedrības. Ir virs mums vēl visi šie parlamenti. Mums ir jāseko tām vadlīnijām, kuras mums norāda uh, šīs te vispārējā sabiedrība. Un tad bija jautājums par to, kādas būtu sankcijas, kuras mēs varētu uzlikt Atbilde ir tāda, ka mēs nevaram neko darīt. Maksimālais, ko mēs varētu darīt, ir uh, uh, kliegt ļoti skaļi par uh, kādiem pārkāpumiem, kas uh, ir notikuši, bet es ceru, ka līdz tam nekad nenonāks. Jā, tad bija jautājums par uh, ražošanu un drošību, šo te līdzsvaru. Un uh, Nekad nevar teikt, ka jūs esat pilnīgi, simtprocentīgi droši. Nākamajā brīdī var uh, uzkrist meteorīts uz jebkuras kodola elektrostācijas, tātad šāda iespēja vienmēr pastāv, ka kaut kas var noiet greizi, bet uh, vienmēr tā tad ir visās cilvēku aktivitātēs uh, ir kaut kāds uzticamības līmenis, ka ir izdarīts viss, ka uh, drošība ir nodrošināta. Tātad es tiešām ticu, ka mēs to esam panākuši kodolenerģijas jomā. Runājot par. Nē, to es nesapratu. Kā tātad par CO2 emisiju samazināšanu? Tas tiešām nav mūsu atbildības jomā. Uz to nevar atbildēt. Es nevaru arī izvērtēt, vai ir kāda kodola elektrostacija, kas būtu drošāka par citām. Es personīgi esmu pārliecināts, ka pat uh, eh, vissliktāk projektētās kodolelektrostacijas var labi vadīt, ja ir laba komanda. Tas tātad ir tiešām atkarīgs no dažādiem faktoriem. Arī cilvēku faktors, protams, ir to vidū, un tas ir vissvarīgākais. Tātad sākotnējais eh, dizains, ja projektēšana nav izšķirošais elements drošībā kodolelektrostacijām, un ja ir laba drošības kultūra, tad tas var nākt tikai par labu. Nākamais jautājums bija līdzīgs tam, kas jau tika uzdots. Ko var darīt, ja atomenerģijas aģentūras standarti netiek ņemti vērā? Tātad atkal gribu teikt, ka jaunē mēs esam uh, solījuši, ka atsaucas līmeņi tiks ieviesti likumdošanā. Slovēnijā mēs to panāksim līdz gada beigām. Tātad līdz gada beigām uh, būs šie atsaucas līmeņi obligāti Slovēnijā, un tos varēs ieviest. Esmu pārliecināts, ka tā tas ir arī visās citās valstīs. ceturtā paudze, kā tas tiek attīstīts, cik es zinu, tad ne visai aktīvi tiek solīts kaut ko panākt pēc 20 gadiem, tātad mēs uh, joprojām nevaram radīt nekādas regulatorās prasības tam un skatīsimies, kā tas attīstīsies. Šobrīd tās uh, kodola elektrostacijas, kas tiek uh, būvētas, ir vai nu spiediena vai karstā ūdens reaktori. Un uh, Tātad kā samazināt eh, ražošanu. Un mums ir viena kodolelektrostacija, kas ražo eh, tātad kodola atkritumus 40. Um. Tātad vienas garāžas apjomā kodola atkritums. Paldies, bet kolēģi Harms vēlas uzdot uh, vēl jautājumu, bet lūdzu pavisam īsi. Es gribēju tikai novērst nesaprašanos. Nezinu, vai pat labam sapratu to pareizi, bet es jūs sapratu tā, ka jūs teicāt, ka dizains kodolreaktoram nav izšķirīgi nozīmīgs drošībai, bet gan um, izšķirīgais ir, kā, uh, kā tiek uh, darbināts šis reaktors un kāda ir drošības kultūra. Un tas mani mulsina jo mēs šeit eh, ļoti stipri, no, ļoti izteikti nodarbojamies ar tehnikas uzlabošanu. Trešā paudze, ceturtā paudze reaktoru būvē ir a, eh, arī nozīmīgi drošīgas aspektos. Vai es, pārē, vai es nepareiz jūs sapratu, vai jūs tā teicāt? Vai jūs varētu vēl paskaidrot? Jā, protams. Protams, es eh, negribētu uh, Eh, kā regulators eh, izdod licenci kaut kādai eh, kodolelektrostacijai. Protams, ka projektēšanas fāze ir svarīga, bet daudz svarīgāka ir pārvaldības komandas izturēšanās, kā tiek pārvaldīts šī kodolelektrostacija. Jūsu jautājums droši vien atsaucas uz pastāvošajām stacijām Eiropā. Uh, Cik es zinu, tad visas uh, kodolelektrostacijas, kas darbojas Eiropā, kas kādreiz agrāk tika būvēts, ir atjauninātas līdz zināmam līmenim, par kur mēs šobrīd varam teikt, ka to uh, struktūra, dizains ir labs. Varbūt, ka mūsdienās mēs vairs tā, tās tā nebūvētu, bet tās ir pietiekami labas, uh, tās ir atjaunotas saskaņā ar pēdējo uh, tehnikas sasniegumiem, un tas veids, kā tās darbojas, ar to mēs varam būt apmierināti. Mm, sirsnīgs paldies, doktors Tritālkungs, par stāstīto un par iespēju sarunai. Es um, esmu droši, komisija jau norādīja, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma un uh, lūksim jūs arī vēl ar mums diskutēt. Sirsnīgs paldies! Tas par šo darbu kārtības punktu un tūlīt pat turpināsim. Liebe kolēģi, liebe kolēģi, ich darf. Dārgie kolēģi, pievērsīsimies piektajam darba kārtības punktam. Eiropas zemes novērošanas programma. Referents ir kolēģis Glante, kas diemžēl nevar šodien ierasties. Bet, protams, ir atsūtījis mums aizvietotāju Merkas kundze, Judit Merkas viņu aizvietos, un viņa mums īsti past, īsi pastāstīs, kādas domas ir Glantis kungam un kāds ir līdzšinējais attīstības stāvoklis. Jūs negribat sākt? Jā. Sie können äh, als Erste anfangen, wenn Sie möchten jūs varat kā pirmā sākt, ja jūs vēlaties. Jums eh, tas nav jādara, ja jūs nevēlaties, bet, nu, bet, eh, nu, kas tad ir kādi? Tad lūdzu. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in. Jā, Es šobrīd aizvietoju Norbertu Glanti, kurš nevarēja šodien ierasties, un viņš man lūdza prezentēt eh, attīstības tendenci un atbildēt uz jautājumiem par GMES projektu. Uzreiz vajadzētu pateikt, ka Eiropas zemes novērošanas programma šobrīd atrodas attīstības stadijā, un eh, patreizajā momentā ir pilnīgi godīgi apgalvot, ka tas ir ļoti veiksmīgs projekts. Vienīgais, eh, mēs vēl neesam tā pilnīgas izpildes stadijā. Ir vairākas problēmas, kuras ir jāatrisina, jo GMES ir zinātnisks projekts, kurš šobrīd jau ir savā nobeiguma stadijā. Līdz ar to zinātnes ietver programmas ietvaros ir ārkārtīgi svarīgi runāt par izpildes izdevumiem un ne tikai par zinātni kā tādu, bet arī par zinātnes piemērošanu reālajā dzīvē. Līdz ar to, ja mums ir nepieciešams kāds zemes mākslīgais pavadonis, tad viņam ir jādarbojas cilvēku labā un ir nepieciešams arī budžets tā eksploatācijai. Tāpēc mēs vēlētos zināt, vai būtu iespējams atvēlēt eh, piemērotu budžetu eh, tieši eksploatācijas izdevumiem un vai tas būtu iespējams šai Eiropas zemes novērošanas programmai. Tā tad mums ir tā saucamā viena daļa, A daļa, kura ir paredzēta zinātnes un pētniecības ietvaru programmas ietvaros, bet mums ir nepieciešams arī eksploatācijas izdevumi. Vēl ir viens jautājums par, par satelītu finansējumu. Eiropai nav īpaši daudz mākslīgo zemes pavadoņu, pavadoņu taču tam ir nepieciešams finansējums. Un mums ir nepieciešami, eh, ir vairāki zemes mākslīgie pavadoņi šai Eiropas zemes novērošanas programmai, bet mums ir nepieciešams papildus finansējums, jo ar patreizējo nepietiek. Nākamais būtu jārunā par eh, zināmām šaubām vai bažām tātad patreizējā projekta attīstības stadijā. Un viena no šīm šaubām ir sekojoša. Kad GMES būs palaists orbītā, vai šā satelīta dati būs pieejami par brīvu, vai lietotājiem būs jāmaksā par GMES? piedāvātajiem datiem. Vai arī, kā jau teicu, vai arī šie dati būs brīv, par brīvu. Jo GMES ir veiksmīgs projekts un tomēr mums dzētu izdevumu aprēķināšanā iekļaut arī iespēju zināt, vai šie dati būs par brīvu vai nē. Un visbeidzot, ir zinām neskaidrība par programmas koordināciju, par programmas koordinēšanu. Jo brīdī, kad programma būs palaista, kurš par to atbildēs? E, diez vai tā būs ISA, jo tie ir programmas veidotāji, bet kas šo programmu pārvaldīs? Vai tā būs komisija? Tad kurš konkrēti komisijā? Vai tas būs DG Enterprise vai kāds cits? Šobrīd tas vēl nav skaidrs zināms, un ja tā atbildīgā par eh, eksploatāciju būs komisija, tad eh, komisijai. Komisija tiešām nav institūcija, kurai ir jāatbild par projektu eksploatācija. Tā nav viņu galvenais mandāts, un es pati nāku no komisijas, un komisija ir lieliska, cita, darbojas lieliski citās jomās, un tomēr šādu projektu pārvaldīšanai un eksploatācijai komisija nav piemērotākā institūcija. Tātad, kā jau teicu, nav skaidrs šis koordinācijas moments. Tas arī bija viss, ko mans kolēģis Norberts Glante vēlējās pateikt par Eiropas zemes novēršanu programmu. Dati. Kolēģi Dati. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Sākumā, jā, pēc īrijas referenduma par Lisabonas līgumu un pēc polijas ratifikācijas, nu, liekas, ka mm, ratifikācija netiks atlikt uz rītdienu, bet ar līgumu kosmos izstrāde būs kopienas kompetencē, kopējā kompetencē, un Eiropas nozīme tiks apstiprināta kosmos izpētes un kosmos varas izpratnē. Es runāju ar Veismilleru kungu Eiropas komisijā, par to, vai ne, nav nepieciešama tāda kopēja uh, uh, stratēģija, un vēlos tam vēlreiz pievērsties. Tas ir ļoti nozīmīgi, uh, tas nozīmīgs punkts, un tas ir jāizskaidra. 12. novembrī komisija paziņojumā vēlējās izveidot partneru padomi. Un uh, tā ir tiktu nododa palīdzības uh, um, funkcija šīs programmas ieviešanai. Tur būtu dalība valstu pārstāvji, kas uh, mēs um, dotu ieguldījumu. Un tas dotu iespēju dalību valstīm un komisijai cieši sadarboties. Komisija uh, koordinēta, un tas ir normāli, eh, komisija koordinēta globālā līmenī, bet, nu, vienalga. Uh, Mm, šāds dialogs ar citām iesaistītajām pusēm būtu liederīgs, un mēs varētu iedomāties, ka uh, kosmosa aģentūra varētu vienā vai otrā veidā piedalīties šajā institūcijā. Komisija vēl arī norādīja uz to, ka mēs veiksmīgai izstrādē ir nepieciešama sinerģija starp daudziem iesaistītajiem, un šādā veidā izpratnē ir absolūti nepieciešams, lai vienkārši caurskatām un efektīva pārvaldība būtu paredzēta, un lai tas tiktu arī ieviest. Un es gribētu citu uh, sižetu šeit ietvert. Un tas varbūt ir nepieciešams ir datu certifikācija. Un, ja mēs gribam, lai šie dati tiktu izmantot efektīvi, tad mums, tā kā Francijas prezidentūra piedāvā, ir nepieciešams likumdošanas ietvars, lai certificētu šos datus, kas tiek iegūti no mēs. Ir nepieciešams šis juridiskais ietvars strīdu um, risināšanai un uh, programma varētu palīdzēt risināt strīdus, piemēram, attiecībā uz strīdīgiem jautājumiem jūras transporta ziņā. Tas nākt mūsu pilsoņiem par labu un padarīt šo KMS programmu caurskatāmāku un efektīvāku. Paldies, paldies par šo papildinājumu, saka priekšsēdājs, un došu vārdu komisijai, jo neredzu nevienu, kas vēl, vēlētos uzstāties. Zapjērī kungs, ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Lūdzu. Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu atbildīgs, ka mēs pārstāvu uzņēmumu ģenerāla direktorātu. Un atgriezīšos pie tiem trim punktiem, kas tika sākotnēji prezentēti un padziļināti runāšu par šo partneru padomi. Tas bija trešais jautājums, tā, un šī padoma tika veidota. Tātad atklātinātu. Mēs pirmkārt runājam par to, un tas tiek pasvītrots, ka tā ir zemes novērošanas programma, un tas ir uh, regulēšanas objekts. Pirms ieviešanas. Uh, ietvars, līdz kuram tas ir attīstīts, ir bijis pētniecības ietvars, un tas ir bijis pasvītrots jau. Un praktiski mums jāatrod no vienas puses organizatoriskais ietvars, bet arī finansējums, un šādā veidā ir nepieciešams jauns ietvars, lai šī sistēma tiktu centrēta, jo lietotāji, ar viņiem daudz uh, koordinējāmies pēdējo gadu laikā, mums norāda, ka tā ir viņu pirmā a, prioritāte - rēķināties ilgtermiņā ar šī veida informāciju, a, un tas nāk par labi videi un a, drošība Eiropas Savienībā. Un a, tas arī ir viens no principiālajiem punktiem, uz kuru nozīmē e, jūras a, robeža jūras saimniecības un visi tie sektori, kas ir iesaistīti kopumā. Viņi saka, ka mēs tikai tad uh, varam veidot novērošanas plānu Ja ir šie dati ilgtermiņā doti, un ja mēs zinām, ka tie būs pieejami arī nākošajā darba periodā, mums ir nepieciešama drošība ilgtermiņā Eiropas Savienībā, un tai būtu lielāka kopienas nozīme. Tas nozīmētu, ka novērojumi ir ilgtermiņā, ir ar pēctecību, un dažādi lietotāji tos var no nu izmantot. Kā jūs redzējāt komisijas priekšlikumā, mēs piedāvājam jaunu finanšu iespēju. Vienādu sadalījumu starp dažādajām programmām šajā uh, veidā - novērošana no kosmosa, novērošana ne no kosmosa, uh, pakalpojumu attīstība un uh, darbība par labu tirgus aktieriem, kas dažādā veidā izmanto uh, šo. Uh, informāciju un kas tiek finansēta no kopienas līdzekļiem. Tātad mēs uzklausījām diskusijas, tās šodien ir ļoti atklātas un arī līdz likumdevēja tajās iesaistās un ir nepieciešams labākais līdzsvars, kā šo papildus finansējumu varētu izmantot dažādajās a, a, programmas asīs. Otrs punkts. Politika datu a, jomā. Mm, komisija vairāk kārt diskutē par šiem jautājumiem. Arī kosmos padoms ietveros un piedāvāja principu, kas pilnībā atbilst tai saistībai, kādu esam uzņēmušies starptautiskā līmenī zemes novērošanas jomā, proti atvērtības un pieejamības uh, uh, princips agmes datiem. Un tā ir daļa no līdzfinansējuma Eiropas kosmosa aģentūra, un tas nozīmētu, ka būtu bezmaksas pieejama uh, datu vai licence. Vēl par publisko vai valsts finansējumu novērošanas programmās pētījumi, ko esam uh, veikuši novērošanas uh, šajā sektorā, uzsver to, ka investīciju apjoms ir ļoti nozīmīgs, un tas ir jāsamazina šajā sektorā, lai a, varētu ieviest inovatīvas programmas un iesaistīt mazos vidējos uzņēmumus, lai viņi varētu atrast savu nišu šajā tirgu. Trešais punkts. Organizācijas sadarbe, proti koordinācija. Koordinējot programmu, uh, mēs dzirdējām, ka tika runāts par partneru padomi. Par šo pēdējo punktu runājot, es atgādināšu komisijas paziņojumu 2008. gadā. Šeit tika mēģināts prezentēt lielas tādas vadlīnijas pārvaldībā. Mēs programmā, jeb Eiropas zemes novērošanas programmā. Šajā paziņojumā komisija piedāvā koordinēt uh, principā programmas ieviešanu un uh, tehnisko pārskatu eh, veikt par eksistējošām kapacitātēm Eiropā. Un no paša sākuma, ka mēs padomē ir noteicis divus lielus virziens. Pirmais eh, atbilst lietotāju nepieciešamībai, un otrkārt pēc iespējas labāk izmantot to kapacitāti, kāda Eiropā jau ir pieejama pat labāk, lai nedubultotu uh, Mm, pado, eh, pa, eh, savienībā, Eiropas Savienībā esošās eh, kapacitātes. Un runājot par šo, mēs balstījāmies uz jau esošajām aģentūrām, kurām ir šīs zemes novērošanas kapacitātes, savienojot dažādos veidus uh, zemes novērošanai, kāda ir, ka mēs satelītus izmantojam, meteoroloģiskos satelītus, operatīvo darbi un sistēla, sistemātisko zemes novērošanu meteoroloģiskā izpratnē un ad interim pievienot citus novērošanas veidus, gaidot, kamēr kopens līmenī tiks izveidots a, ietvers. Un uh, tas atļauju ilgtermiņā veidot šo, izter, uh, šo infrastruktūru. Tagad par partneru padomu. Komisija ir uh, pasvītrojusi, ka papildus uh, komisijas uh, padoms un parlamenta teiktajiem citas visas iespējas, kādas ir zemes norainošanai, jākoordinē un ir absolūti nepieciešams atrast adekvātu fórumu, lai šī koordinācija notiktu. Jārod šī iespēja ar dalību valstīm, jādiskutē, un dažādie likumdevēji ir iesaistījušies šajās diskusijās, lai uh, darbu veiktu šādā izpratnē. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies! Dargie kolēģi, kolēģis! Esam vienojušies par sekojošiem termiņiem. 10. novembrī viedokļa apmaiņa, 2. De vai 3. decembrī izskatīšana grozījumu var iesniegt līdz 10. decembrim, Un nākošās diskusijas 27. un 28. janvārī balsojums komitejā 4. februārī. Vai piekrītat? Jā, paldies. Nākošais darba kārtības punkts - Eiropas satelītu radio navigācijas programmu vadības struktūras. Arī par to īsi jau esam runājuši. Referents ir kolēģis Tošenovskijs. Došu viņam pirmajam vārdu, un tad varēs izteikties tie kolēģi, kas vēl papildus vēlas ko teikt. Lūdzu, kolēģi kungs. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vím, že se dostáváme trochu už do. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es e, zinu, ka mums varbūt ir nepietiekams laiks, tāpēc es mēģināšu runāt īsi. Mēs esam tiešām izskatījuši šo jautājumu jau iepriekš. Runājot par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūrām, būtu jāpiemina, ka tas daļai ir jautājums par tehnisko harmonizāciju starp diviem tehniskajiem standartiem, kur jau darbojas Eiropā. Ir izstrādātas un pieņemtas vairākas direktīvas, viena ir 2007. un otra ir 2008. gada tehnisko standartu direktīvas. Tomēr mums ir nepieciešams tehniskais ietvars, tehniskās normas, jo šobrīd eh, Eiropas radionavigācijas programmās notiek būtiskas izmaiņas, un viens no lielākajiem izmaiņu avotiem ir Galileo. Ko mēs vēlamies nodrošināt? Galvenais ir visu sistēmu darbības drošums. Un eh, tas daļai varētu novest pie izmaiņām gan vadības struktūras eh, pārvaldes padomē, gan arī eksploatācijām. Komisija šobrīd eh, ir apņēmusies spēlēt būtisku lomu, jo tā gan sagatavo sistēmas, gan arī sagatavo to palaišanu. Šā iemesla dēļ vairāki vadības struktūras elementi jau tikuši nopublicēti. Vienmēr sakot, komisijas pozīcija tieši vadības struktūras padomē šobrīd ir samērā spēcīga, un viņiem būs šajā padomē puse no visām balss iespējamajām balsīm. Taču situācija vēl var mainīties, un par to vēl tiks diskutēts. Tā kā šis priekšlikums ir samērā delikāts un par balsu sadalījumu vēl būs diskusijas, tad es jums konkrēti pateikt to nevaru. Bet iespējams, ka komisija mums varētu konkrēti atbildēt, kādi, kādas ir komisijas domas par tās lomu uzraudzības padomē un aģentūras darbā. Nākamais mums ir izvirzīts parlamenta pārstāvis, kas darbosies uzraudzības komitejā, un parlamenta pārstāvi loma būs tiešām tikai novērotāju postenī, un tam nebūs balstiesības. Un tomēr arī novērotāja loma nevienmēr ir tik viennozīmīga un viegla, jo mēs aktīvi tādajādi padomas darbā piedalīties principā nevarēsim. Un tomēr esmu pārliecināts, ka pārvaldes struktūras ziņā tik svarīgā projektā mums vajadzētu ņemt aktīvāku lomu. Mums galvenokārt vajadzētu nodrošināt drošības sistēmu darbību un arī akreditācijas aģentūras izveidošanu, kurai ir jābūt pilnībā neatkarīgai. Nākamais mums vajadzētu nodrošināt sistēmas darbības drošību pilnīgi visās dalību valstīs. Šā iemesla dēļ ir izvirzīta prasība ļoti augstam ekspertīzes līmenim un tiks eh, pārbaudīts arī drošības eh, aspekts un krimināla reģistra ieraksti pilnīgi visiem, kas tiks pieņemti darbā šajā aģentūrā. Un tomēr sadarbības starp visām institūcijām ir būtiska, taču tas neļauj izvairīties no vairākām problēmām, kuras ir jāatrisina līdz tam. Uh, Kāda būs komisijas eh, deleģētā pārstāvi loma uzraudzības padomē? Nākamais, kāda ir drošības sistēmu loma un kā tās tiks pārvaldītas? Jo drošība tik ļoti kompleksai programmai būs eh, samērā būtisks aspekts. Esam par šo jautājumu diskutējuši jau iepriekš, tāpēc vairāk nerunāšu un ļaušu iespēju kolēģiem izteikties. Tomēr uzskatu, ka šis projekts Eiropas satelīta radionavigācijai ir būtisks un eh, tas, kādu lomu spēlēs komisija, būs nozīmīgi un par to mums arī vajadzētu diskutēt. Paldies, un tagad Rubīkungs. Jā, paldies gribētu pārstāvēt šeit Nībleres kundzi, godātie kolēģi, pārgājušos mēnešos un gados. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, esam intensīvi uh, iestājušies par Galileo, kas ir lielisks projekts. 2008. gadā aprīlī pēc uh, sarunām un grozījumiem beidzot tika dota zaļā gaisma šim projektam, un tomēr joprojām ir neatrisināti jautājumi, kas attiecas uz satelīta navigācijas sistēmas nākotni. Galileo mums ir vajadzīgs kā patstāvīgs navigācijas sistēmas projekts Eiropas Savienībā, par to esmu pilnīgi pārliecināts un tomēr šis uh, projekts ir jābalsta uz stingra pamata. Nepietiek tikai plānot līdz tai dienai, kurā Galileo sāks darboties. Kas tad notiks pēc tam? Kādā atbildības jomā uh, būs Galileo pēc 2013. gada? uzdevumi un atbildība arī ilgākā termiņā ir skaidri jānodala un jānosaka, lai nodrošinātu plānošanas drošību visām iesaistītajām pusēm. Turklāt jānodrošina, lai tas, ko prasa Eiropas parlaments, proti caurskatāmība, tiktu nostrošināta arī nākotnē. Galu galā šo projektu finansēs Eiropas uh, nodokļu maksātāji, un viņiem ir tiesības uh, zināt, ka šo naudu izmanto efektīvi. Eiropas parlamenta deputātiem līdz ar to ir jāsaņem regulāri šī informācija par šī projekta darbību un uh, uh tikai tādējādi var attaisnot šīs izmaksas. Vajadzētu padomāt arī vēlreiz par uh, komisijas paplašināto uh, lomu uh, aģentūras valdē. Godātie kolēģi, Tagad ir pienācis laiks šo ambiciozo kalendāru ievērot. Mums nevajadzētu pieļaut vairs nekādu kavēšanos. Paldies! Paldies! Rubika kungs! Odī kungs, lūdzu! Pavisam īsi. Pār 19. lapas pusi revizijas palāta pārbauda kontus, kontrolē, bet nevar tos apstiprināt. Nu, vienkārši tad, kad būs iespēja iesniegt grozījums, tad šeit vajadzētu ko palabot. Paldies! Paldies par norādi. Tagad došu vārdu komisijai Karamicus kungs. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēž kungs. Es uh, vēlētos pateikties referentam par to, ka viņš atbalstīja komitejas priekšlikumu tiešām ir vesela virkni jautājumu, kurus mums vajadzēja diskutēt jau pagājušajā reizē, un es vēlētos atgādināt vairākus komentārus, kuri palīdzētu mums tālāk diskusijās. Tātad komisijas priekšlikuma pamats ir izveidot regulu, un tas arī tika pieņemts 2007. gadā, tādējādi atrunājot uh, Mm, dažādu regulējušo struktūru lomu un arī komisijas lomu, un ko varētu, vajadzētu darīt visos šajos procesos. Šīs padomas, regulējušās padomas darbā komisijas lomā ir jātiek stiprinātai. To eh, jautāja vairākas iesaistītās puses. Taču komisija, kura ir programmas pārvaldītāja, uh, Mums ir jābūt iespējai ietekmēt situāciju, un mēs nevaram nonākt situācijā, kurā, piemēram, padomē jautājumi, kas ir saistīti ar drošības aspektiem, netiek izskatīti tādā veidā, kā to vēlētos komisija. Komisija ir atbildīga par drošību, bet padomē šos jautājumus ietekmēt tā nevar. Tātad komisija gala beigās ir vienīgā atbildīgā institūcija, kas atbild par drošību. Līdz ar to situācija sanāca paradoxāla. No komisijas tiek pieprasīta atbildība par drošību, bet eh, regulējošajā un uzraudzības padomē mēs neko nevaram ietekmēt. Tāpēc viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlējāmies komisijai palielināt balsu skaitu, bija šis. Ja parlaments vēlas pieprasīt no komisijas atbildību, tad mums ir jābūt lielākai ietekmai. Nākamais. Jau sākotnēji mums bija skaidrs, ka arī parlamentam, pat kā novērotājam, bez balstiesībām ir jābūt novērošana uzraudzības padomē, jo Galileo starpinstitucionālais panelis savos secinājumos skaidri ir pateicis, ka trīs institūcijām ir jāsadarbojas daudz ciešāk, Arī no šāda viedokļa raugoties parlamenta klātbūtne uzraudzības padomē ļaus e, tieši parlamentam ciešāk sekot līdzi gan komerci komercializācijas priekšlikumiem, gan arī drošības momentiem. Vēl bez tam jautājums par to, kas notiks pēc 2013. gada, tas bija Rībika kunga jautājums. Šajā aspektā būtu godīgi pieminēt, ka nākamgad mums ir jānāk klajā ar vidusposma atskaitas ziņojumu, un tajā parādīsies arī mūsu darāmais tuvākajos gados. Mēs procesu esam analizējuši, izvērtējuši mūsu iespējas, kas būtu jādara pēc 2015. gada, un mēs tiešām nākamgad parlamentam un padomēji nāksim, sagatavosim ziņojumu par to, ko darīt pēc 2015. gada un kāda būs komisijas loma šajā procesā. Prieksēžkungs, es saprotu, ka jūs vēlaties uh, pamatīgākas diskusijas par Galileo. Kas notiks pēc 2015. gada? Tiešām mēlāt, mērā tas būs atkarīgs no tā, kā mēs varēsim eksploatēt apkalpojošos uh, servisus un uh, nākamā gada sākumā, šā gada beigās, kad sāksies eh, iepirkuma procedūra un eksploatācijas fāze. Mēs zinām, ka jau ir izsludināts eh, ka jau ir izsludināts konkurss par iepirkumu, tātad brīdī, kad sāksies iepirkums, tad mēs zināsim, kāda būs pakalpojums, sniedzēju apraksts, un tad jau es varēšu jums tuvāk paskaidrot, kas notiks pēc 2015. gada. Atgriežoties pie diskusiju galvenajiem aspektiem, tātad padome, komisija tajā piedalās, un, kā jau teicu, mēs pieprasījām lielākas balstiesības un balstu svaru šajā padomē, jo arī parlamentam ir nozīmīga loma spēlējama šajā padomē, jo, piemēram, parlamenta novērotāja status. Šajā aģentūrā nav unikāls. Parlaments kā novērotais piedalās arī citu aģentūru padomas darbā, un diskusijās toreiz parlaments iestājās par šādu novērotāju pozīciju. Runājot par akreditācijas momentiem, protams, ka mēs vēlējāmies lēmumu pieņemšanas neatkarību, un tāpēc mēs vēlējāmies šādi uh, homogenizēt drošības sistēmu akreditāciju akretizāciju. Protams, ka esmu gatavs diskutēt par to, ko detalizēt atrunāt, ko konkrēti padomē darīt, un eh, tādējādi mēs visas institūcijas kopā varētu varbūt jau pirmajā lasījumā vienoties par to, kā process tiks veidots. Ja man vairāk nav nekas piebilstams, paldies! Paldies! Tos Nauskakungs, vai jūs gribat izteikties? Nē, tad eh, vispirms varbūt parunāsim par laika grafiku. 10. novembris grozījuma izsniegšanas termiņš un pirmā viedokļa apmaiņa, un tad eh, ziņojums 2. decembrī, 9. decembrī grozījuma iesniegšanas termiņš, 27. 28. janvāris. Eh, Gerne nochmal den Vorschlag äh, der Kommission aufnehmen, Mums vajadzētu vēl arī plašāk padiskutēt, un eh, žēl, ka šāda darbs kārtības punkta izskatīšanas laikā referents ir viens pats. Mums vajadzētu panākt, eh, lai mēs varētu vēl apspriest eh, šo te līgumu dalīšanas procedūru, un par to vajadzētu tiešām informēt komiteju. To sekretariāts varētu varbūt vēl eh, izdarīt, ielikt šo darba kārtības punktu vēlreiz darba kārtībā vai nu vienu pašu vai saistībā ar Tuzovska kunga ziņojumu. Piekrītat? Labi, tad eh, to mēs varam tā uzskatīt par izskatītu. Citi jautājumi tur nekas nav. Tad paldies jums visiem, un pēc pāris minūtēm, ja piekrītat, mēs varētu sākt koordinātoru sēdi jo agrāk mēs sāksim, jo labāk, jo nav pārāk daudzi ieradušies. Vai tie, kuri, kuru koordinatori vēl nav ieradušies, varētu viņiem varbūt piezvanīt?